Godātie kolēģi, es ierosinu sākt darbu. Mums būs ļoti gara un piesātināta darba diena šodien. Pirms sākam darbu, es lūdzu klusumu kolēģi. Vēlētos godināt viena no mūsu kolēģiem piemiņu. Viņš diemžēl aizgājis mūžībā. Mūsu budžeta komiteja tiešām šogad piedzīvo smagus zaudējumus, jo pēc mūsu kolēģa Portaša aiziešanas mūžībā mēs uzzinājām, ka, ka Jiri Havels ir aiz, e, aizgājis mūžībā. Mēs ļoti cienījām un godājām šo kolēģu. Viņām bija 54 gadi, viņš pārstāvēja Čehu sociālistu un demokrātu grupu un bija Čehu delegācijas vadītājs šai grupā. Viņš bija arī uh, vice prezidents Eiropas Savienības delegācija attiecībām ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Viņš bija mūsu komitejas un budžeta komitejas deputāts, bet diemžēl jau vairākus gadus viņš bija smagi slims un tādēļ nevarēja bieži piedalīties mūsu sanāksmēs. Un es aicinu Joranu Fermu runāt par Jerī Havelu, pirms mēs godinām viņu piemiņu ar klusumu brīdi. We very... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs bijām ļoti nos, notikumuši uzzinot par uh, kolēģa nāvi. Viņš nevarēja lidot savas slimības dēļ, uh, un tāpēc uz Briselu viņš nelidoja, un mm, viņš nepiedalījās. Uz Strasbūru gan viņš lidoja, un pēdējo reizi tiešām satikos ar viņu Strasbūrā. Ļoti slims jau viņš bija. Mēs ļoti cerējām, ka tas ļosies, tomēr tas tā nenotika. Uh, viņš ir ļoti slavens ekonomists, bijušais ekonomikas ministrs Čehijas Republikā. Viņam ieguldījums pār pārējais posmā no komunismu Čehijas republikā bija ļoti liels, un viņš ir bija pilns ar ambicioziem mērķiem, gribēja arī Eiropas parlamentā uh, realizēt savus uh, mērķus, bet tomēr dēļ savas smagās slimības viņš nevarēja izpildīt to, ko gribēja. Uh, Eh, arī mūsu grupai tas ir liels zaudējums. Viņam bija ļoti laba zināšanas par ekonomiku. Viņš arī ļoti interesējās par finanšu krīzi, finanšu regulējums bija viņa interešu lokā. Viņam bija augsts ambīcijas, ļoti lieliskas zināšanas ekonomiskajā jomā, ekonomikas jautājumu jomā. Un um, mēs, mums tiešām viņa pietrūks un mēs nosūtīsim līdzjūtības apliecinājums viņa ģimenei un draugiem. Paldies, uh, Joran. Protams, mēs visi pievienosimies uh, līdzjūtības uh, apliecinājumiem uh, aiz mirušā kolēģa ģimenē, un tagad, kolēģi, ievērosim klusumbrīdi, lai godinātu kolēģis piemiņu. Paldies! Man ir vēl viens paziņojums, kas ir uh, priecīgāks. Jāsaka, ka no šīs dienas mūsu vidū ir jauns deputāts Nils Dovals, kurš aizstāja Kārlu Haglundu, kurš ir kļuvis par Somijas aizsardzības ministru esmu jau ticies ar jauno kolēģi. Kārls eh, Haglunds bija liberāļu demokrātu grupas eh, koordinators un viņš uh, Uh, ir kļuvis par uh, ārli, aizsardzības ministru, kaut gan manā valstī šādā vecumā tikai knapi var sākt balsot vēlēšanās. Uh, Un es vēlu panākums kolēģiem šajā jaunajā amatā, un tagad es arī paziņoju, ka viceprezidents Džordžs uh, Lajons ir uh, sirds uh, Eh, problēmu dēļ nonāca slimnīcā, gan nekas eh, nopietnas tas nesot, bet viņš nevar piedalīties šajā sanāksmē un vēlam viņam drīzu atveseļošanos. Oui, alors, cette année 2012 est assez étrange, euh, l'hiver se prolonge. 2012. gads ir tāds dīvains, ziem, ziema turpināsies laikam līdz 31. decembrim, bet par spīti šiem uh, nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mēs tomēr ar optimismu un dinamismu turpināsim strādāt. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim, ka tā ir pieņemta. Es gribētu jūs informēt par to, ka daži darba kārtības punkti, kas ir iekļauti darba kārtībā, eh, būs jāpārceļ uz vēlāku laiku. Tagad priekšsēdētāja paziņojumi. Viss ir uzrakstīts kobuņūz un nekas jauns man nav piebilstams. Tos uh, var, uh, visu var izlasīt internetā. Nākošais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 10. maijā. Tad šis punkts ir atlikt uz vēlāku laiku, jo uh, protokols nav laikā bijis pieejams. Toties 31. māja protokols ir pieejams, un ja nav nekādu iebildumu, tad līdz sēdes beigām arī, ja tāda nebūs saņemta, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Šo pēcpusdienu 15. mums notiks gads kārtējā tikšanās ar uh, trojkas un uh, Eiropas Savienības izpildu aģentūru pārstāvjiem. Tā redzu, ka trojkas un aģentūru pārstāvji jau ir zālē. Un es, protams, sveicu šos pārstāvis mūsu vidū. Un tagad ierosinu pāriet pie sestā darba kārtības punkta. Un es gan teikšu arī vēl pāris vārdus par piekto punktu, kas ir 2013. Sastais punkts ir 2013. gada budžets un 9. jūlija trialoga rezultāti. Šis trialogs notika pēc tad, kad tika izdiskutēts un notika indikatīvs balsojums padomes budžeta komitejā, bet pirms balsojuma koreperā pār 2013. gada budžetu vakar, tas notika vakar no rīta. Un šāds, šāds grafiks man šķiet diezgan dīvains. Es tagad vēlētos aicināt lav, mūsu referents Lavija un Voganu uh, mums pastāstīt par viņu iespējām par šo trialogu. Lūdzu, Čevani. Grazie, prezident. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Par trialogu, kas notika šonedēļ Tad šis, šīs nedēļas trialogs, kas notika 9. jūlijā, aizsākās ar kaut kādiem stigmatizējušiem stereotipiskiem izteicieniem. Mēs, mūs satrauca padomes darba stils, atkal darbs ir atlikts, un rezultātā padome nevar izpildīt to, ko solīja savā mandātā. Uh, Mums personīgi mūsu mandāts bija pilnīgi skaidrs. Mums bija budžeta komitejas lēmums, tur ir ļoti skaidrs norādes. Un tad 540 cilvēki nobalsoja par labu triologu mandātu apstiprināšanai. Un tad no otras puses bija jauns lēmums. Padome nebija attiecīga līmenī. Viņa savā vispārējo lietu padomē rīkojās savādāk. Un padomes pārstāvība trialogā nebija politiski spēcīga, te nebija tāda spēcīga politiskā mandāta, bet mums bija. Un trilogā mēs e, pasvītrojām mūsu prioritātes, tas izrietē no mūsu sarunu norādēm, no mūsu mandāta, un mēs arī norādījām, ka, e, ka padomas attieksme īstenībā nesaskan ar secinājumiem, kas tika pieņemti samierināšanās komitejā pagājušā gada beigās, mēs kopīgi nolēmām uzraudzīt maksājumu plūsmu, bet reāli mēs nevarējām izpildīt to, ko mēs apņēmāmies, un nevarējām izpildīt. jo komisija un padome Dānijas prezidentūras laikā negribēja piedalīties šajā procesā. Viņi gribēja izvairīties uh, no, no tā, ko viņi bija apņēmušies, to, to ko bija apsolījuši izlīguma vai samierināšanas komitejas ietveros sakarā ar 2013. gada budžetu uzraudzību. Tad šeit bija tāda pretruna starp darba stiliem, padomu un parlaments. Tad budžeta komitejā mēs. Mēs nonācām pie mūsu secinājumiem, un mums bija arī zinām koreper balsojuma rezultāti. Un ir tā, ka ir bloķēti maksājumi zināmi 2012. gada budžetā 2,79%. Un ir arī pieaugums pret pagājušā gada budžetu saistību daļa 1,27%. Protams, šeit atkal mēs skatāmies, kāds ir mūsu prioritāts, kāds ir mūsu trialoga mandāts parlamentā. Tātad mūsu šie cipari absolūti nepieņemami ir. Mēs nevaram uh, neko garantēt, mēs nevaram īstenot eh, Eiropas prioritātes, mēs runājam par parlamentu prioritātēm pie šādiem pieaugumiem. Tad vairākas reizes trialogu gaitā, tad, kad es uzstājos, un Lamas Ūrkungs arī runāja mūsu priekšsēdēs, mēs pasvītrojam, ka šeit ir liels pretruns, ir no vienas puses padomas secinājumi, no 28. un 29. jūnija, un no otras puses pretruna attiecas uz budžeta komitejas viedokli par to, kā vajadzētu vadīt budžetu. Padomas dokumentos no 28. 29. jūnija padomes secina, ka darbs ir pabeigts un, lai tiktu ārā no krīzes, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Mūsuprāt, tas nozīmē, ka Eiropas budžetam ir jāspēlē spēcīga loma, ir jāveicina attīstība, izaugsme, un tad mēs izsacinājām, ka e, būs jauni resursi, e, kas būtu veltīti tieši izaugsmes stimulēšanai, bet no otras puses e, pretstatā budžeta komitejas viedoklim padomu izdarīs citu secinājumu pavisam savādāku. Šeit nav. Uh, tādu saistību, saistību maksājumi, kas nodrošinā pilnībā mūsu mērķatiecībā uz izaugsmi. Tad e, ļoti grūti ir interpretēt šādu situāciju. Budžeta komitejas e, viedoklis ir tāds, ka mēs esam pilnīgi pret e, padomas darba stilām ātrumziņa Šeit ir eh, pirmā A sadaļa - izaugsme, attīstība, tad ir konkrētspēja, zinātne, viens B eh, daļa, tad kohēzijas eh, politika, un tad ir daļa no otrās sadaļas. Un ceturtā sadaļa, kas ir kaimiņattiecība politika, mums nav pieņemami šie punkti. Un tad, ja mēs skatāmies to šādā rakursā, mēs bijām tiešām pārsteigti. No, nu, mēs cenšamies eh, visādas prioritātes izstrādāt, nā, formulēt tās. Un arī padomē ir savas prioritātes 2013. gada budžetam, un tad ir drastisks samazinājums daudzās nodaļās. Mēs nevaram uzstāt ļoti daudz programmas, kur mērķis ir veicināt izaugsmi pētniecību attīstību. Mēs izstrādājām arī paziņojumu presē kopā ar Lamasūru kungu, mūsu priekšsēdētāju. Mēs pasvītrojām visu šīs pretrunas, izcēlām tās un pateicām, ka sanāk, ka prioritāts Eiropas budžetam tagad būs citas. Mums vajadzēs cītīgi strādāt nākamos mēnešus, ja mēs gribam panākt to, ko mēs esam iecerējuši. Mums ir jādomā par jauniem elementiem, ko lai tagad dara, jo, ja prioritātes tiek izteiktas augstākajā padomas līmenī, un joprojām viņi runā par izaugsmes un attīstības veicināšanu, tomēr pārējiem arī risinājumiem ir jābūt saskaņotiem ar šo deklarēto mērķi, un vakar koreperā viņi apstiprināja vai pieņēma priekšlikumu, kas nāca no padomas budžeta komitejas. Tikai trīs balsis bija pret. Trīs tīrās maksētājs donorvalstis balsoja pret. Apvienotā karalista Nīderlanda bija pret. Un Zviedrija arī nobalsoja pret. Viena valsts atturējās, tā bija Austrija. Un laikam bija kaut kādi iekšējie paziņojumi, kas mums vēl būs jāizpēta. Tie parādījās arī vispār lietu padome. Droši vien vēl šīs iekšējās deklarācijas tiks e, publiskot. E, rodas iespējas, ka iekšā ir pretruns pašā padomē un valstu kopējā pozīcija nemaz nav tik īsti skaidra. Un tad bija tāda šizofrēniska, es gribētu pasīrot tieši šizofrēniskā tieksme. E, padomē viņi nezin, ko dara budžeta komiteja. Šķiet, ka šeit ir dažādi risinājumi, dažādas risinājuma līnijas. Un varbūt pirms vispārējo lietu padomu sanāksmes nākamās kaut kas būs atrisināts. Mēs piedalījāmies trijologā. Trijologa beigās bija padoms, tad vēlme parādījās piedalīties augstā līmeņa padomē. E, padomē tiešām ir jāpiedalās, jābūt klāt šajos izšķirīgos risinājumu meklējumos, ja mēs gribam noteikt tādu kopīgu starta pozīciju izlīguma fāzei tad padome ir jāprecizē sava pozīcija. Un no otras puses, ja tiek rakstīta kopīga deklarācija, tad mēs ļoti ceram, ka tāda būs rakstiskā formā, un mēs gribam redzēt, kā lietas izvirsies nākamās dienās. Tieši Čevanī tagad Derekam vārds. Yeah, quite brief. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, šķiet, Lavijas kungs jau ir pateicis ļoti labi visu šo situāciju. Es arī piedalījos trialogā, man interesēja citas uh, budžetas iedaļas, eh, piektā izdevuma kategorija. Uh, tātad mm, es arī domāju, ka sanāksmes rezultātā tagad mums ir labāk izpratni par to, ko domā padomi Padoma saka, ka viņi grib sadarboties ar visām institūcijām Viņi grib, lai visi iesals, iesaldē savus budžetus, izņemot uh, parlamentu. Parlamentam tas nav jādara. Mums ir tā džentelmeniska vienošanās, tāpēc viņi nelien mūsu budžetā, bet visām pārējām institūcijām viņi piedāvā iesaldēt administrīvo budžetu 2013. gadam. Un uh, tādā veidā uh, viņi arī piedāvā uh, izdevumu katru 0,5 uh, samazināt no 3,2% uz 1,47%. 1,7, bet padome nav iekļāvusi 1,7% augu pieaugumu, jo šeit ir lieta tiesā, bet tāpat kā iepriekšējos gadījumos droši vien zaudēs. Un, bet atkal tik vai tā varētu būt šie 1,7%. Mums trialogā droši vien vajadzētu tik vai tā jau fokusēties uz 1,7%, jo tas būs neizbēgami notiks tāpat. Un vēl par budžetu un institūcijām. Katra institūcija jāizskata. Uh, atsevišķi. Es redzu, ka nebūtu pareizi iesaldēt šo finansējumu pilnīgi visām institūcijām. Katra institūcija jāsaka, jāskata atsevišķi, jo katra ir savādāk ar savām vajadzībām. Nevar tā ar vienu vēzienu visiem visu atņemt. Mēs arī uz to pastāvējām, mēs budžeta komitē arī to darīsim. Tātad katra institūcija jāizskata atsevišķi. Paldies! Garīgā. Paldies referentu kungam, tagad Salvadors Garīgam. Paldies, priekšsēdē. Šķiet, šie padomis izteikumi jau tik agri budžeta diskusiju gaitā ir tikai jūlijas. Tie liecina, ka padome nevēlas palielināt maksājumus vairāk kā 2,7 7%. Tas nav pareizi. Bet, ja mēs būtu kategoriski, tad mēs nevarētu runāt par budžetu vispār. Mēs turpinātu 2014. gada budžeta bezgalīgi, ne, ja mēs nevarētu vienoties. Jebkurā gadījumā padomas stratēģija, bloķējot kaut ko ir ļoti nepareiza, un kā jau teica referenta kungs, tas ir pretrunā ar pamatlīgumiem. Un uh, to mēs arī redzējām 29. jūnija padomas sanāksmē. Mēs, protams, varētu neatzīt 2,7% paziņojumu. Mēs varētu turpināt ar to, ko mēs sākām. Mēs varētu aicināt, lai komisija padomu sniedz mums tādu pilnīgāku informāciju. Ir tīpaši padomē vajadzētu šādu informāciju mums sniegt. interesanti, ko budžeta komiteja padome domā par šo lietu. Kā tad tas, ja maksājums mēs palielināsim par 2,79% tikai, kādā veidā tas ietekmēs vispār mūsu plānu realizēšanos, jo ir nepieciešami neizbēgami izdevumi, lai uzsāktu izaugsmes paketes īstenošanu nu, vēl ir kaut kas, ko mums vajadzētu no padoms. Mums būs septembrī sanāksme ar padomu un komisiju par maksājumiem. Mums ir jāiet uz priekšu, jo pretējā gadījumā novembrī mūsu izlīguma sanāksmē ar padomu mēs nepanāksim nekādu risinājumu. Šķiet, ka atsevišķas delegācijas padome domā ka budžets tiks eh, ļoti būtiski samazināts. Un šīs valstis negrib rīkoties vai pārkāpt šo 2,79% robežu. Viņi uzskata, ka komisijas priekšlikumā ir jau tā pietiekami daudz saistību maksājumu. Vajadzētu kontaktēties ar komisiju Mums būtu jāzina vairāk informācijas no komisijas, kāda būs komisijas priekšlikuma līdz gada beigām, tie mums būtu jāizzina. Un tad pēc šīs informācijas varbūt mēs varētu panākt vienošanos ar padomi par maksājumiem, kas varētu būt varbūt augstāk par 2,79%. Un jācenšas saskaņot. Tas būs tāpat saskaņots ar komisijas priekšlikumu sākotnējo. Ja komisijai būtu jāsniedz mums vairāk informācijas. Tripoli. Tagad vārds Helga Tripelē. Um, thank you, Chair, and thank you to our both Paldies, un paldies abiem referentiem. Tas, ko piedāvā padome, tas mani nepārsteidz. Tomēr tas ir ļoti slikti. Es pilnībā atbalstu mūsu referentus, arī Salvadoru teikto. Ja jūs salīdzināt cipars, tad maksājuma saistība palielinājums 2,7 pret 6,8%. Ja mēs salīdzinām šos divus procentus, mēs zinām, ka politiskā līmenī sabiedrībai 6,8% var izlikties kā ļoti augsts pieaugums, bet salīdzinot ar to, ko dalībvalsts paziņoja komisijai, ko grib redzēt kā pieaugumu tad šie procenti, ko piedāvāja komisija, 6,8 ir ļoti pieticīgs skaitlis. Un Tāpēc mm, ir arī attiecīgi argumenti, kas pamato komisijas priekšlikumu. Ko mēs šeit redzam, ir tradicionāla politiska pieeja. Padome vēlas eh, samazināt um, pirmo izdevumu kategoriju, um, mazāk dot izaugsmēji, iekļaujašanai un konkurētspējai. Tas ir ļoti slikti mūsu politiskajiem mērķiem, un vispār šī politiskā situācija izskatās stipri dīvaina. Salvadors teica, ka ja nebūs progresa, tālāk tad varētu būt arī tā, ka mēs nepanākam vienošanos par 2013. gada budžetu. Es tam pilnībā piekrītu, bet es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, jo Mums eh, būs noteikti situācija rudenī un ziemā. Mēs vedīsim sērunas par 2013. gada budžetu un par daudzgadu finansu schēmu. Un ļoti svarīgi no strateģiskā viedokļa mums vajadzētu salikt kopā šos politiskos izaicinājumus. Uh, Ja mums būs slikts rezultāts budžeta sarunās par nākamo gadu, mēs nevienosimies, tad attiecīgi tas ietekmēs negatīvi arī daudzgada finanšu schēmas pārunas. Un attiecīgi tas ietekmēs mūsu vēlmes par nākamo gadu. Un tie tātad tas, ko mēs gribam 13 gadam, plus 5% mūsu balsojums, tad vairs nebūs tāda stabila vērtība. Ja nebūs tādas vienošanās, nebūs uzlabošanās, mums ir jāmāk pateikt nē, jo tikai tādā gadījumā padoma aizdomāsies un sapratīs, kāda ir mūsu nostāja. Un ja viņam nebūs skaidra mūsu pozīcija, tad mēs arī nevarēsim produktīvi un stingri vest mūsu sarunas, tāpēc interesē man kolēģu viedoklis. Uh, Arī interesanti dzirdēt komisijas komentārus, jo mums tiešām ir jāparaugās, kāda tad ir ietekme tagad dēļ tiem cipariem, ko piedāvā padom. No mūsu puses ir risks ka samazināsies finansējums pētniecībai un zinātnē, kā arī daudziem citiem izdevumiem, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi. Bet uh, Es zinu, ka jūs man nepiekrītat, bet ja mēs pieturamies pie padomes priekšlikuma, iter maksājuma ziņa, saglabājam, pieņemam to, bet tas nozīmē vienlaicīgi, ka mēs samazināsim maksājumus pētniecības programmām, un tas ir pretrunā ar mūsu interesēm. Mēs gribam redzēt ambiciozu stratēģiju, Eiropas Savienības nākotnes vārdā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu parunāt par sarkanajām līnijām,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 de este Parlamento. Priekšsēdētāji kungs, pēc, mā, pēc tā, ko es te dzirdu, vairums politisko grupu piekrīt padomes nostājas interpretācijai. Jā, jāsaka, trialogs tomēr bija produktīvs, pat, pat ņemot vērā mūsu cerības, es domāju, ka tālāk iet nebija iespējams. Tomēr uh, esam panākuši zinām vienošanos par rakstiskajām deklarācijām, un tā ir tāda relatīva vienošanās. Bet jāsaka, pozitīvākais rezultāts visā šajā ir tas, ka padome apņēmās runāt par maksājumu problēmām ar pa parlamentu un komisiju. Ja, manuprāt, ir jārunā atklāti ar padomi par to, kas tad maksās, runājot par šīm apropriācijām. Gribām samazināt par 5 miljārdiem, viņi grib samazināt par 5 miljārdiem šos maksājumus, bet jautājums, kas tad visus šos projektus, kas jau ir uzsākti, maks, apmaksās? Uh, Erasmus programma, attīstības programma un daudzas citas programmas. Helga teica, ka Uh, ka ir uh, nepieciešama stratēģija, vai tad nav šī stratēģija pateikt nē? Var jābūt, ka mēs varam piekrist šiem 2,79%, bet uh, mēs varam, teiksim, apstiprināt visus tās uh, budžeta pozīcijas, izņemo, izņemot tās, kur uh, dalību valsts saņem atpakaļ šo naudu, piemēram, uh, kohēzijas fondi un tā tālāk. Ja dalību valsts nevēlas maksāt, lai nemaksā, bet tad ir. Uh, es nezinu, vai mums ir jānonāk līdz tik absurdai politikai sarunu procesā, jo pretējā gadījumā mēs gal galā vispār nebūs nekāda budžeta, nebūs uh, uh, samierināšanās komitejas, katrs paliks pie savām uh, nostājām un nekādas sarunas nenotiks. Es nezinu, kas ir labāk vai teikt nē, vai arī piekrist uh, maksājumu samazinājumam, bet mēs pateiksim, kur ir jāsamazina šie maksājumi. Uh, teiksim, atjaunosim 1A, uh, lauksaimniecībā 4 un tā tālāk. Paldies, Aleksandrs Salvaro. Paldies, priekšsētāji. Man prieks dzirdēt, ka par šiem jautājumiem ir vienprātības starp politiskajām grupām, jo tas, kā Eiropas padoms skata Eiropas budžetu un uh, reakciju uz to. Tas eh, nav jautājums, kurā būtu jāiesaist partija politika. Daudzās jomās eh, lēmām un pamatīgi mēs redzam eh, zināmu Eiropas padomas deeiropizāciju. Kolēģi jau var apliecināt, ka tas ir redzams arī viņu atbildības jomās, piemēram, mēs to redzam attiecībā uz iekšlietām un tas, kas notiek ar Schengenu un ir pēdējais laiks uh, mums sūtīt signālu, jo nav tā, ka mēs runājam par kāda veikala kasi, kur jūs varat naudu ielikt un izņemt uh, pēc savas vēlēšanās. Referentiem uh, es varu sniegt pilnīgu atbalstu, ņemot vērā, kā viņi risina šos jautājumus, un to, ko teica Tripelsku, un tā ir pilnība. Taisnība ir jāņem vērā strateģiski apsvērumi, tāpat nozīmīgi par šiem jautājumiem runāt savā starpā kopā ar ēnu referentiem, lai šāda stratēģija gal galā nestu arī kādus augļus. Šogad mēs redzējām, kas notiek, ja nav uh, pietiekam daudz naudas sākotnējā budžetā, tad ir nepieciešams papildu budžets. Patreizējos laikos visām institūcijām ir jāapzinās, ka ir e, jāsūta signāli Eiropas iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība varbūt nespējas pildīt visas savas saistības. Un tas būtu tas sliktākais, kas varētu notikt Eiropas Savienībai sevišķi brīdī. Uh, un man grūti saprast, kādēļ ir šāda reakcija no padomas, jo mēs parlamentā pieņēmām prioritātes ar lielu vairākumu. Tiešā saiknes starp eh, daudzgad finanšu schēmu eh, ir mm, nenovēršama. Septembrī, ja ar uh, skaidru nostāju dosimies šajās pārunās, tad neviens nevar pārmest uh, parlamentam, ka mums nav izsvērta un pienācīga pieeja. Esmu pārliecināts, ka mēs varam pilnīgi skaidri uh, pavēstīt arī sabiedrībai par to, ka ja kādā brīdī lietas nevirsīsies tā, kā vajag, un nāksies samazināt resursus, kas ir paredzēti dalību valstīm, tad būs pilnīgi skaidrs, kas pie tā ir vainīgs mums ir jānāk klājā ar realistisku priešlikumu. Un jāsaka, es vēlos, lai viss šī um, kaulēšanās beigtos, jo nav tā, ka mēs te vadam kaut kādu piparbodīti. Paldies! Aldad. Paldies, Aleksandra Alda de Souza. Obrigada, Sr. Presidente. Tal como os. Paldies, priekšsēdētāji kā jau grupa pārstāvi minēja, ir nožēlojami tas, ka padomi ir pieņēmuši šādu nostāju attiecībā uz 2,79% un maksājumiem. Ir tīpaši ņemot vērā, ka komisija piedāvā 6,8% palielinājumu un tā vien šķiet, ka š, tā visa rezultātā cietīs eh, tie paši, kas iepriekš nodarbinātības programma, zinātniskā izpēte un eh, tam līdzīgi projekti. Un tas ir pilnībā pretrunā ar eh, iepriekšējo padomes attieksmi, kad viņi aicināja ieviest vairāk Eiropas un tā līdzīgi Un Eiropas iedzīvotāji pilnīgi skaidri tagad redzēs, cik uh, nepastāvīgi ir padoms nostāja. Mēs uzskatām, ka parlaments nedrīkst pieņemt šo priekšlikumu attiecībā uz uh, 2,8%. Tas ir pilnīgi neatbilstoši un tas noteikti novadīs pie tā, ka vēlāk būs nepieciešami papildus budžeti. Un pie šāda maksājuma uh, apjoma, mēs tikai problēmas saisināsim Eiropā. Paldies! Merci, eh, Aldā. Paldies, Aldā. Un tagad no, nu, arī eh, pats vēlētos izteikt dažus komentārus. Es konstatēju, ka ir liela vienprātība budžeta komitejā šajā jautājumā. Uh, tagad iznāk tā, ka Eiropadome pagājuši nedēļ 29. 8. 29. jūnijā, patiesībā jāsaka, ir uh, pieņēmusi divus svarīgus lēmumus, kas tālāk ietekmēs 2013. gada budžetu. Pirmais lēmums ir tāds, ka Eiropa padome apstiprināja grafiku kāds tas tā vēlas redzēt, daudzgad finanšu schēmas apstiprināšanai, un uh, visu to politiku apstiprināšanai, uh, ko finansē Eiropas Savienības budžets. Šis termiņš ir 2012. gada decembris. Tas nozīmē, ka praktiski sarunu vešanas uh, grafiks par 2013. gadu un par daudzgaļu finanšu skēmu sakritīs. Un septembrī mums būs rudenī jāskatās, kā mums tikt ar to galā. Jo balsojums par vienu jautājumu var būt kā signāls uztvērts attiecībā uz kādu citu jautājumu. Otrs lēmums, ko pieņēma Eiropadome, ir, eh, es atkārtoju to, ko mums teica referenti un daži arī no citiem kolēģiem, tātad Eiropadome apstiprināja politisku paziņojumu, kuras nosaukums ir izaugsmes pakts kas ir it kā simetrisks ar uh, eh, budžeta disciplīnas paktu, uh, no, gan atšķirība ir, ka šis uh, budžeta uh, disciplīnas uh, līgums ir saistoši juridiski, un otrs ir gluži vienkārši tāds politisks paziņojums, un šajā paktā ir paredzēts 130 miljārdus papildus piešķirt paredzēts veicinot ekonomikas izaugsmi un ir iezīmēts uh, nedaudz par to, kāds būs sadalījums, ka ir jāpiešķir finansējums pētniecībai, inovācijām un 55 miljārdi papildus jāpiešķir struktūra fondiem, kas jānovirza tādiem projektiem, kas veicina ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un ātru izaugsmi. Tātad, ja ir šāds uh, izējas punkts, tad. Uh, Eh, jāsaka, ka trialogs notika nākošā dienā pēc eh, padomas budžeta komitejas sanāksmes, ko vadīja Kipras finanšu ministrs. Un trialogu sanāksmā mēs konstatējām, ka ministru padomas līmenī lēmums, ko pieņēma Eiropadome, vispār netika ņemts vērā. Un tas, un tādēļ mēs arī paudām savu pārsteigumu par šādu situāciju. To es arī darīju, nākot klajā ar paziņojumu, un uh, arī mūsu referenti, tiekoties ar presi, saudas savu pārsteigumu par šādu situāciju. Un uh, es. T, jautāju padomēju un komisāram Levandovskim par to, kā viņi interpretē Eiropa padomas lēmumu, ko nozīmē papildu finansējums - 55 miljārdi fon struktūra fondiem. Un es piebildu, ka komisijas gadījumā mēs uh, dzirdējām, un daudz bija arī klāta, uh, otrdien Strasbūrā parlamentu plenārsēdē, kad mūs Van Rompoja kungs informēja par Eiropa padomes darba rezultātiem, un arī prezidents Barozo norādīja, ka jau 20 miljārdu struktūra fondos ir novirzīti citiem mērķiem nekā sākotnēji paredzēts, un arī Eh, teica, ka 55 miljārdi, par ko lēma Eiropādome, būs papildu finansējums. Trialogā ne Kipras eh, prezidents, ne komisārs Levandovskis nespēja atbildēt uz šo jautājumu, kā interpretēt Eiropadomas lēmumu. Šie 50 vai tie 55 miljārdi, 20 miljārdi vai tie ir uh, vai tas ir saistību apropriācijas vai maksājuma apropriācijas, vai tas ir finansējums, kas nav izmantots iepriekšējos gados, vai gluži pretēji ir paredzēts izmantot finansējumu, kas bija piešķirs 2012. gadā, to izmantot arī 2013. gadā, un tas it kā ir papildu finansējums, papildus kam? Neviens nevarēja atbildēt, un tad es uzrakstīju vēstuli. <clears throat> lai rakstveidā oficiāli uh, lūgtu uh, Kipras uh, ministram un komisāram Levandovskim mums paskaidrot, kā interpretēt šos Eiropadomes secinājumus un lēmumus, jo mums tas ir ļoti būtiski. Mums būs jābalso par 2013. gada budžeta projektu un arī uh, par budžeta grozījumiem 2014. gadam. Tas notika pirmdien, trešdienas rītā, vakar, koreperā. Un šī sanāksme tiešām bija ļoti pārsteidzoša koreperā. Pirmkārt, kā jau to teica Helga Tripele, rezultāts nebija pārsteidzošs, bet nebija labs. Viņa apstiprināja uh, padomes budžeta komitejas lēmumu. Jautājums, kam tad vispār nepieciešami šie vēstnieki, ja viņi tikai katreiz uh, automātiski apstiprina iere, budžeta ierēģņu lēmumus. Bet, nu, situācija ir vēl pārsteidzošāka. Ir pieņemta politiska deklarācija par maksājumiem. Vairākums, kas nobalsoja par budžetu projektu, bija kvalificēts vairākums, tas nebija vienbalstīgs lēmums, tātad šīs vairākums arī pieņēma lēmumu par maksājumu aprepriācijām, bet uh, pret nobalstoja apvienotā karalīs Nīderlandes Zviedrija, kas balsoja pret budžetu un Austrija atturējās. Visi pārējie nobalsoja gan par budžeta projektu, gan par deklarāciju. Un tagad jums lasīšu priekšā deklarāciju. Padome aicina komisiju pēc iespējas ātri iesniegt grozījumu vēstuli attiecībā uz lauksaimniecību uh, par uh, maksājumu pārcēlumiem un uh, arī par uh, kategoriju 1B, lai atbilstoši kalibrētu otrās kategorijas resursus, un tā kategorija 1B 2013. Ga, uh, gada budžetā ir jāiekļauj. Tālāk padome lūdz komisiju iesniegt uh, budžeta grozījumus ja maksājuma apropriācijas 2013. gada uh, budžetā ir nepietiekamas, lai uh, finansētu 1A, 1B, 2 un 4 kategorijas. Tā uh, aicina komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt aktualizētus skaitļus par uh, maksājumu apropriācijām kategorijā 1B un, ja nepieciešams, sagatavot budžeta grozījumus šim mērķim un sagatavot šādu grozījumus pēc iespējas ātrāk, lai novērstu jebkādus iztrūkums maksājumu apropriācijās. Tātad labas ziņas Korepērs ziņoja, zināja par to, ka Eiropadome grib kaut ko darīt šai jomā, bet, bet septiņas valstis, četras jau minētās valstis, kuras nebalsoja par šo deklarāciju. Tas ir loģiski, bet vēl ir trīs eh, valstis, kas nobalsoja par deklarāciju - Francija, Vācija un Somija pieņēma arī citu deklarāciju, un tagad es citēšu. Budžeta ierobežojumi Eiropas Savienības līmenī ir joprojām svarīgi, ņemot vērā dalību valstu centienus atveseļot uh, uh valsts finanses, un tādēļ pa, paaugstinājums 2,79% apmērā ir lielāks nekā mēs to vēlētos, tādēļ turpmāki palielinājumi Eiropas Savienības uh, izdevumos uh, nav pieņemami šogad. Tas ir kaut kas nedzirdēts. Tās pašas valstis, tā pašā dienā par to pašu darba kārtības punktu. No vienas puses paziņo, ka Eiropas komisijai jāraugās, lai uh, nepietrūktu finansējums šim gadam. Ja kaut kas tāds draud, tad nāciet klajā tolīt ar priekšlikumiem, lai varētu maksāt. Bet no otras puses šīs valsts saka, mēs esam daudz ievērojami samazinājuši finansējumu nākošā gada budžetā. Mēs būtu gribējuši samazināt vēl vairāk. Šis budžets ir pārāk apjomīgs, un, lai nu kas arī notiktu, mēs nekādus papildus finansējumu nevienu eiro vairāk nedosim. Un tagad nu nezinu, ko lai domā. Pats esmu nolēmis nakt klajā ar šādu paziņojumu. Tīri personiski savā vārdā negribu nevienam radīt satraukumu. Es saistu šīs budžeta problēmas ar vispārējām problēmām attiecībā uz Eiropadomas uh, lēmumiem, kur bija runa gan par uh, eiro krīzi, gan par budžetu. Un tagad lasīšu franciski un lēnām. <laughs> Eiropas pārvaldība jau tā ir pietiekami sarežģīta sistēma, bet tās trūkumi tagad kļūst ar vien vairāk redzami tādēļ, ka uh, nacionālā līmeņa pārvaldība nedarbojas atbilstoši. Pēdējās Eiropadomas secinājumi tika pieņemti vienbalsīgi, un tomēr šie politiskie lēmumi nebija saistoši valdībām, kas pēc divām dienām apšaubīja šādus lēmumus. Tas notika divās valstīs, un trešā jā, valsti uh, konstitucionālā uh, tiesa šo jautājumu ir atlikusi līdz rudenim. Izaugsme, kas bija galvenais uh, jautājums Eiropadoms pieņemtajā izaugsmes paktā, uh, Kipras uh, prezidentūra uh, paredz samazināt um, zinātnes, pētniecības, kohēzijas finansējuma ievērojams samazinājums salīdzinām ar komisijas priekšlikumu 2013. gadā. Politiskas pieklājības dēļ viss tiks novēlts uz to, ka vēstnieki ir bijuši pārāk aizņemti un tādēļ trīs - Francija, Vācija un Somija ir nākuši klajā ar divām gluži pretējām delegācijām, eh, deklarācijām. Pirmā deklarācija aicina komisijai atrast papildu finansējumu gadījumā, ja budžeta samazinājums būs pārāk liels, un otrs paziņojums, ko parakstīšo pašu valstu vēstnieki, norāda to, ka budžeta samazinājums, kas ir paredzēts, ir nepietiekams, un noraida jebkādu iespēju piešķirt papildus finansējumu vēlāk. Tas liecina par bezatbildību, kas apgrauj Eiropas Savienības tic, uzticamību brīdī, kad tā ir visvairāk nepieciešama. Tas, tās nav nekādas uh, slavas dziesmas. Uh, Es neaicinu jūs pievienoties, bet ja kāds vēlas paust līdzīgu viedokli, tad lūdzu nekautrējieties un dariet, jo tieši tagad ir jārunā. Tātad, godātie kolēģi, runājot par budžeta projektu, mums ir arī jāsaka kaut kas par pilotu projektiem un projektiem sagatavošanos darbībām. Tā kā lūdzu. Giovanni, lūdzu pastāstiet mums par uh, aktuālo situāciju. Dopo. Jā. Man tagad uh, jāuzstājas pēc uh, Masur kunga uh, skaistās runas par to, kāds haoss valda padomē, kur labā roka nezin, ko dara kreisā roka, un pat kreisā roka pat par sevi uh, pāris stundu laikā rada, um, rada pilnīgi pretrunīgas dokumentus. Un tagad pāriesim pie pilotu projektu dokumenta. Jūs atcerēsieties, jūnijas sākumā mēs nācām klājā ar visiem priekšlikumiem attiecībā uz pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām, kurus mēs nosūtījām komisijai, lai tā varētu veikt tādu kā īstenojumu īstenojamības uh, pētījumu, pirms mēs pārietu pie budžeta izstrādes un varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus, lai šie projekti būtu vēl vieglāk īstenojami. Kā jūs noteikti atceraties, parlaments nāca klāja ar 142 priešlikumiem, priektu pilotprojektiem, ko iesniedza komisijai izvērtēšanai, un šie priekšlikumi un uh, uz tiem attiecās 167 miljoni eiro. Un kā atceraties, uh, ierobežojums uh, attiecībā uz pilotsaistībām bija aptuveni kādi 40 miljoni eiro. Komisija sagatavoja šo izvērtējumu un sadalīja projektus četrās kategorijās, un no 140 mūsu priekšlikumiem viņi iesūtīja tikai 29 ar A novērtējumu, tātad tos var īstenot bez grozījumiem. 19 viņu prāta var uh, daļai vai pilnībā īstenoti ar nelielām izmaiņām, tātad B 73 no priekšlikumi, kurus parlaments iesniedza. ir nosakta ar juridisko pamatojumu, 17 acīm redzot nav īstenojumi, par četriem mēs vēl neesam saņēmuši nekādu atbildi no komisijas. Pirmais izvērtējums no komisijas liek mums saskarties ar problēmu, kas mums būs jārisina visinot, īstenojot procedūras. Lielākā daļa priekšlikumu piekrīt 1A kategorijai. Tātad 51 no 142 ir 1A kategorijā, lai gan daļa bija 98 miljoni eiro, 19 projekti ir 3B kategorijā, un arī šeit budžeta daļa, kas bija ļoti maza. Un, manuprāt, cilvēki, kas piedāvā šos projektus balstoties komisijas priekšlikumiem, būs viņiem jādomā par zināmām modifikācijām un mūsu procedūru gaitā mums vajadzēs pārdomāt par to, kāda būs budžeta daļa dažādām kategorijām, sagatavojot gala priekšlikumu pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām, par kurām, protams, mēs lemsim tad, kad būs uh, vienošanās par budžetu. Vēl viena svarīga lieta, kas būtu jāuzsver, Tātad, ka šīs sākotnējais izvērtējums, kur sagatavoja komisija, mums sniedz papildus elementus izvērtēšanai attiecībā uz mūsu priekšlikumiem. Un, protams, tas ļaus mums uzlabot šos mūsu priekšlikumus. Manuprāt, tagad cilvēkiem, kas piedāvā šos projekts, viņiem ir jāsaka, vai viņi ir gatavi ieviest kādus grozījumus saskaņā ar komisijas vērtējumu. Un, um, protams, tad ir jāuzklausa tās komitejas, kas uh, sastāda budžetu. Un, protams, mēs varam piešķirt prioritātes sagatavošanās darbībām un pilotprojektiem, lai galīgajā lasījumā mēs varētu veikt vispārēju izvērtējumu un sagatavot projektu paketi, kurus varētu eh, īstenot nākamo finanšu gadu laikā. Paldies, dargie kolēģi! Es piedāvāju nedaudz iedziļināties saturā, un mēs varētu parunāt par kādu ļoti konkrētu pilotu projektu, kas ir ļoti svarīgs mums visiem. Džemseles E, mūsu kolēģis ir atbildīgs par to, un šis projekts attiecās uz visām Eiropas institūcijām, un tāpēc mēs esam uzaicinājuši, lai šajā prezentācijā piedalās Jean-Claude Debo. Jūs ļoti labi zinat, viņš pārstāv komisiju, šis cilvēks jums ir pazīstams, un mūsu kolēģis Papovskis, kas ir ģenerālsekretāra vietnieks, arī darbojas ārējās rīcības dienestā, un Mačuris arī, kas arī mm, piedalās pie padomes vispārējo jautājumu ģenerāla direktorā. Tad, tad mēs savaicināšu šos cilvēkus, aicinātu visiem izteikties īsi, un jo vajadzēs balsot. Un tagad Džeims Selesam vārds. Thank you very much indeed, Alena. Paldies. Šī ir ļoti aizņemta budžeta komiteja, un tādēļ ir grūti izteikties kodolīgi. Kā jūs pareizi to aprakstījāt, tas ir projekts, kas piedāvā strateģisko domāšanu Eiropas institūcijās un vēlas e, stāstīt par to, ko mēs esam darījuši parlamentā un kā iesaistīts cits institūcijas, kā tā sadarbojas savā starpā, lai radītu šo strateģisko veiktspēju Eiropas Savienībā. No parlamenta skatu punkta varētu teikt, ka jāsako šai iniciatīvai, ka projektam ar attiecīgiem grozījumiem, kas ir pievienot iniciatīvai, bet to varētu sadalīt trijos posmos. Vispirms ir pilotprojekts, kurš ir sagatavojis šo grāmatiņu, kas ir jūsu priekšā. Tas ir interesants dokuments, eh, un tur tiek runāts par eh, vidusšķiras izaugsmi un par Āzijas ietekmes palielināšanos. Mums ir ir, protams, jādomā par prioritāriem projektiem, digitālo infrastruktūru, pētniecību, pirms mēs domājam par 20, 20 budžetiem. Bet ir arī tālākajoši nolūki, un tas saistīts arī sagatavošanās darbībām, kuras mēs veicam. Mēs domājam par to, ka ir jāpadziļina tie amatpersonu sadarbības tīkli, kas darbojas augstākajās institūcijās, lai viņas vairāk sadarbotos un ar kopējo mērķi izveidot pilnīgi funkcionējošu Eiropas stratēģijas un politikas izvērtēšanas sistēmu līdz 2014. gadam. Un, lai to panāktu, ir vairākas darba grupas, kas tiek izveidotas, kurās ir amatpersonas, kas skatās uz to, kā globālās tendences ietekmē mūsu institūcijas, mēs piesaistam iekšējos un ārējos ekspertus, tāpat ir svarīgi iesaistīt cilvēku, kas stādā ar šīm tendencēm vairākās valstīs, nedrīkstam skatīties tikai savā valstī robežās, ir jāstās uz to, kā šīs lietas tiek risinātas pasaulē. Mums būs arī tīmekļa vietne, kas vēl labāk saprast, cik lielā ātrumā šīs lietas attīstās. Uh, Varbūt uh, mēs varam dot vārdu tiem trim cilvēkiem, ko mēs esam uzaicinājuši, un varbūt uh, viņi varētu mums pasistīt, vai tā ir laba ideja vai nē. Un tad jau redzēsim, kāda būs viņu reakcija. Paldies. James, Paldies, Džēms. Jā, patiešām mums visiem ir izdalīts šis uh, buklets, pirmais dokuments, ko ir Eh, izstrādājusi ekspertu grupa. Mēs, protams, ar lielu interesi iepazīsimies ar šo tekstu. Žans Klods Tibo, vai jūs vēlaties kaut ko komentēt? Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, pateicos par iespēju uzstāties par šo ļoti ievērības cienīgo projektu, kurš nebūtu redzējis dienas gaismu bez par parlamenta iniciatīvas un bez Džeimsa Ellisa aktīvās darbības. Es gribētu arī paust komisijas vārdā atzinību parlamentā par šo iniciatīvu, kas ir pavirzījusies uz priekšu eh, pilotu projekta un sagatavošanās pasākumu jomā. Šis projekts ir ļoti svarīgs tādēļ, ka tas ir novatorisks. Un tas aizpilda robu vai tukšumu. Mū, Atšķirībā no mūsu lielajiem stratēģiskajiem partneriem, Eiropas Savienībai nav stratēģiskā lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta. ASV ir uh, pētniecības padoma, kas uh, katram jaunievēlētam prezidentam noliek uz galda dokumentu, kurā viss ir izstāstīts. Un arī krīze turklāt parāda, ka ja mums būtu vairāk attīstīt analīzes un prognozēšanas spēja, tad mēs varbūt dažos gadījumos būtu rīkojušies tālredzīgāk. Tālāk jāsaka arī, ka tas ir ļoti oriģināls uh, instruments, jo tas ir starp institūciju pasākums. Uh, Un šī ekspertu grupa iekļauj institūciju ģenerālsekretārus, arī Džeims tur darbojās, un arī es jūsu padevīgais kalps komisijas vārdā tur darbojos. Jāsaka, šis nav eirocentrisks projekts, protams, tas ir uh, domāts mums Eiropiešiem, lai tas mums palīdzētu, bet tas ir globāla rakstura projekts. Mēs uh, uh, esam atvērti un gatavi uzklausīt dažādus viedokļus, pat pretrunīgus viedokļus no mūsu partneru puses un uh, plānotāju puses. Šis bija uh, ieguldījums pirmajā. Ir sagatavots pirmais dokuments, kas ir labs, protams, to var vēl pilnveidot, un tā ir, tie ir sagatavošanās pasākumi, ko, kas ir ierosināti, tā šo pasākumu mērķis ir bagātināt un turpmāk virzīt uh, šos pasākums starptautiskā gaisotnē, īstenojot konstruktīvu pieeju. Un noslēgumā gribu teikt, jā, procesa noslēgumā mums tomēr ir gatavais produkts, mums ir ziņojums par laika posmu līdz 2013. gadām un arī tāds uh, politisks ziņojums, kas ir paredzēts Eiropas institūciju vadītājiem laika posmam no 2014. līdz 2019. gadam. Tad nu redzēsim, kas notiks tālāk un vai redzēsim, vai šī sistēma spēs darboties pastāvīgi nākotnē. Vēlos pateikties parlamentam un citām institūcijām, gribu uzslavēt mūsu izcilo sadarbību eksperta grupas ietvaros. Šī grupa vēlreiz sanāks šodien, un tā nodarbojas ar šā projekta ikdienas pārvaldību. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam, tā ģenerālsekretāram kurš ļoti aktīvi iesaistījās šajā projektā kopā ar visu savu komandu. Ir nepieciešams, lai arī parlaments turpmāk atbalstītu mūs, tas ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums izvirzīt to mērķu sasniegšanai, bet varat būt pārliecināti par to, ka komisija arī aktīvi pildīs savu lomu, lai šis projekts varētu veiksmīgi tikt īstenots. Mēs jau esam ar šo ziņojumu ievērojami pavirzījušies uz priekšu un vēl varam situāciju turpmāk uzlabot. Paldies par uzmanību. Paldies, mm, godātais draugs, un paldies par slavas vārdiem, ko teicāt parlamentam un tā dienestiem. Jā en y ajoutant peut-être un commentaire sur... Tad ārējās darbības dienas pārstāvjiem vārds, kurš varētu arī pāris vārdus piebilst par budžetu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. No savas eh, puses es gribētu arī pateikties eh, par to, kā šis projekts tika vadīts no parlamenta puses. Es gribēju pateikties arī Elesa kungam personiski. Uh, šeit mēs sākam attīstīt strateģiskās domāšanas kultūru Eiropas Savienībā, un eh, šī pasākuma starp institucionālais gars ir tiešām ļoti svarīgs. Mums tiešām ir nepieciešama šāda pieeja. Pirmajā ziņojumā mēs piedāvājam pirmo veiksmes stāstu. Un ļoti pareizi ir izmantot šo pirmo darbu kā bāzi un tālāk eh, darbojoties kopā ar ārējās rīcības dienas, attīstīt šo darbu tālāk. Mēs no ārējās rīcības dienas puses esam gatavi eh, turpināt darbu. Mēs uzskatām, ka šeit ir pievienotā vērtība visiem interesētajiem, ka ir iespējams arī radīt augstu produktīvas zinātnes produkts. Mums ir jābūt ļoti pragmatiski. Uh, bet šis projekts ir ilgtermiņā, e, būs ļoti interesants tādā ziņā, ka mēs varēsim pret to vērtēt arī citus eksistējošos e, strateģiskos ietvarus kas mums ir ārējo um, rīcību jomā, pie, piemēram, Eiropas aizsardzības aģentūras e, veidošanas ideja, arī jaunais ietvars cilvēktiesību jomā, vēl daudz iniciatīvas un stratēģijas ir, kas paredzētas nākotnē kaut vai mm, kiberdrošības jomā. Eiropas Strateģisko pētījumu institūts ir iesaistījies šajā projektā. Viņi arī turpinās šo darbu, un esmu pārliecināts, ka direktors šim institūtam arī tiks iecelts drīz, un es tikai gribēju vēlreiz apliecināt, ka mēs esam gatavi izrādīt atbalstu arī institūtam, arī institūts darbosies. Un Kamēr es runāju, es gribēju īsumā komentēt eh, ārējās rīcības dienesta budžetu. Korepers ir noliedzis palielināt budžetu mums nākamgadam, un šeit es piekrītu eh, ka šim ierosinājumam, ka vajadzētu izskatīt katru institūciju, katru dienestu atsevišķi. Eh, padome vienkārši neļauj mums funkcionēt, tāpat kā šajā gadā, nākamajā gadā mēs uh, Saprotam, ka visur tiek apgriezt finansējums, bet mēs joprojām esam palaišanas fāzē, un mums ir ļoti specifiskas vajadzības. Mums ir 141 delegācija, un ir arī cenu pieaugums trešajās valstīs. Vājais eiro mūsu skar. Un mums ir delegāciju vadītāji, vēl, kas ir noraizējušies par drošības jautājumiem. Mēs strādājam Irākā, Afganistānā. Uh, Tātad mm, es vienkārši gribētu izjust tādu atbalstu no jūsu komitejas puses budžeta procedūras laikā tālāk virsošajam padomē. Paldies! Paldies, dargais draugs! un mūsu referents noteikti ir pierakstījis šo pēdējo komentāru, kas ir ārkārtīgs arī. Tagad Mečjūrīsca kungs runās no politisko jautājumu ģenerāldirektorāta, tāda pārstāvot padomi. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, kolēģi. Es varētu atkārtot daudz ko, ko šeit dzirdēju. Paldies parlamentam, paldies Elisa kungam par šī projekta ierosināšanu. Mēs nerunājam šeit par deficītu, mums ir partneri, kas šajā jomā ir pavirzījušies ļoti tālu uz priekšu. Ja mūsu sākuma punkts ir tāds, tas ir ļoti labi, ka institūcijas runā par šiem jautājumiem ļoti labi, ka mēs strādājam kopā. Mums eh, ir ļoti svarīgi sadarboties gan institūciju ietveros, gan arī ar domgrupām ārpus mūsu institūcijām. Uh, Un gal galā ļoti interesanti ir runāties arī, eh, redzēt, kā mūsu finālais eh, produkts saskanēs ar eh, situāciju pārējā pasaulē. Tad, nu, tad, tad mēs runāsim par nākamo mm, budžeta ciklu, mums būs jāņem tas vērā. Tātad droši vien, ka sarāsim tālāk un ļoti daudz, daudz reiz atskatīsimies uz šo sākumu, uz šo projektu un labi, ja mēs sāktu labi dabūt sistēmu, kas būtu veiksmīgi. Paldies! Tagad mēs varētu vēlreiz pārliecināties, ka pilnīgi visas institūcijas ir interesētas šajā projektā un arī parlamenta dienesti. Un Klaus Vēlers arī uzskata, kad ir vēlreiz kā teica Vēles kungs, tātad ir vēlreiz jāpārbauda un jāparāda parlamenta gatavība atbalstīt šo projektu ilgtermiņā. Mēs esam gatavi izmantot mūsu eksistējošās zināšanas, esam gatavi sadarboties arī ar citām institūcijām, eh, piemēram, ar eh, e- OECD SAO organizāciju, tad tur Parīzē, tur ir ļoti daudzi ekonomisti un citi speciālisti, viņi arī varētu dot savu ieguldījumu mūsu ekonomiskajās pārdomās ļoti labi. Paldies, un tagad es piedāvāju šo punktu slēgt. Un tagad mums ir iespēja izvērtēt šīs grūtības eh, saistībā tātad ar budžetu, un mēs vēl atgriezīsim pie šiem jautājumiem pēcpusdienā, tā kā runāsim par aģentūrām saskaņā ar mūsu darba kārtību, mūsu darba plānu, un arī varbūt nedaudz apsteidzot mūsu grafiku, mēs sāksim balsot. Un tagad es gribētu aicināt visiem paņemt balsošanas kartītes. Voilà, tout le monde a sa carte. Visiem ir balsošanas kartītes. Lūdzu, klusu, kolēģi, ja jūs ejat ārā no zāles, tad dariet to klusējot. Sāksim balsošanu ar 21. darba kārtības punktu un 22. Uh, tie ir divi mūsu kolēģa Kozlovska ziņojumi. Un vispirms balsojums par instrumenta izveidi sadarbībai kodoldrošības jomā. Vai visiem ir balsošanas saraksti uz galda pat tautas partijas grupas deputātiem? Ļoti labi. 19. grozījums. Referents pret, kas ir par? Paldies, kas pret? Paldies. Atturas. Noraidīts. 20. Kas par? Pret. Ā, jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Be... Balstojam. Vēl divi deputāti nav nobalsojuši. Beidzām balsot. 12 pār 13 pret neviens neaturas un Salvadors ēd zemes riekstus laikam vai tomēr <laughs> nē. Un ko tad tu nobalsoji? Pret, nu jā, pareizi. Tātad 13 bija pret un koordinātors aizmirst pavisam par grupu, tātad 14 bija pret pat. Noraidīts grozījums. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 21. ir atsaukts, 22. Madām Mu, eh, Muņis skundz to ir iesniegusi. Jā, tas sekretariāts laikam nav atzīmēs, ka tā bija kundze, nevis kungs. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums referent iesniegts. Kas par? Pret. Atturas. Neviens neaturas pieņēmts. 23. referents par. Kas ir par? Pret 5 pret, kas atturas, 2 pieņemts. Desmitais referenta grozījums, kas par? Pret. Sociālistu grupa ir pret. Labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski par desmito referentu grozījumu. Sākam balsot. Vajadzētu 27 deputātiem balsot, bet balso tikai 26 un tagad 28 balso. 27, labi, beidzam balsot. 14 pār 13 pret neviens neatturas vai Salvadoram ir balsošanas kārtīt, nu tad ir 15 pār un 13 pret pieņēmts. 11. referenta grozījums, kas ir savietojams ar iepriekš nākošo, kas par pret atturas, neviens neatturas pieņemts. 24. grozījums ir savietojams ar 11. ko jau esam pieņēmuši, bet otrā šā grozījuma daļa ir atsaukta, kas ir par pret atturas pieņemts. 12. grozījums, kas ir savietojams ar nākamo grozījumu. Tātad referents ir par. Kas ir par? Pret. Seši pret, kas atturas, divi atturas, pieņemts. 25. referents ir par, kas ir par? Pret 5 pret, kas atturas, 2 atturas pieņēmts. 26. Gājēra grozījums, kas ir savietojams, bet referents ir pret, kas ir par. Pret atturas noraidīts. 27. ko iesniegus Tripelskons, tas ir atkritis, jo pieņēmām 12. grozījumu. Tagad 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 28. grozījums referents ir par. Kas ir par? Pret. 3 pret. 5 pret. Atturas. Pieņemts. 29. tripels grozījums, kas ir savietojams ar 28. bet referents ir pret. Kas ir par? 4. Kas ir pret? Vairākums. Kas ir atturējies? Līdz ar to grozījums noraidīts. 30. muņīs skundzes grozījums, referents par. Kas par? Kas pret? 2. Atturas. Pieņemts. 31. muņas kundas grozījums, kas ir par? Pret. Atturas. Liberāļi. Atturas. Pieņemts. Nē, es atvainojos noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Kāds ir rezultāts, tātad balsojam par 31. grozījumu elektroniski. Aha. Viens konservatīvo deputāts par daudz balsošanā. Viens balso. Un mēs pieskaitām vēl vienu, jā. Ja? Beidzam balsot. 11 par un 14, 15 pret, 5 atturs noraidīts grozījums. 32. grozījums referents ir pret, kas ir par, 5, kas pret, vairākums, kas atturs noraidīts. 33. tāda pati situācija referents pret, kas par, 4, kas pret, vairākums, kas atturas noraidīts Noraidīts. 34. tripēles kundzes grozījums ir jābalso pa daļām. Tagad pirmā daļa, kas paredz svītrojumu līdz vārdiem if appropriate. Referents ir pret, kas ir pār. Jā, Žāns Luks Derāns te šaubā, šaubījās, bet viņš ir politiski uzticīgs savai grupai. Kas ir pret? Žāns Luks arī. Kas atturas? Viens atturas un ar ļaunprātīgi noraidīt šis, šī daļa. Otrā daļa tagad par to jābalso. Un tā, tas ir svītrojums, referents ir pret, kas ir pār. À, tagad jau sociālisti, kas ir pret. Vairākums ir pret, kas atturas noraidīts arī šī daļa. Līdz ar to nekas nepaliek no Helgas grozījuma pāri. Tagad apsvērumi. Vai varam balsot par šiem apsvērumiem kopā? Kas par? Kas pret? trīs apsvērumi pieņem. Tālāk 16. grozījums, kas par? Kas pret? Noraidīts. 17. grozījums, referents pret, kas ir par? Jā, kas pret? Vairākums noraidīts. Sastais grozījums, kas par? Paldies! Kas atturas? Divi atturas pieņemts. 18. grozījums, referents pret, kas ir par? Aha, kas pret? Aha, ai, ai, ai, nav skaidrs rezultāts, nav skaidra pārsvara, līdz ar to sākam balsot elektroniski. Balsojiet, balsojiet. Le vote clos. Le vote est clos. Et donc... Beidzam balsot. Beidzam balsot, jā. 14 par un 14 pret, bet vēl vienam nav viens balsā bez kartītes, līdz ar to nezinu, vai var tagad pieņemt, kā, kā pieskait tikai kādu, kas balso ar roku, bet nu katrā gadījumā noraidīts. Set. Septītais par pret atturas pieņemts. Tagad likumdošanas rezolūcijas projekts, kas par pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. ir savietojams, bet referents ir pret. Kas ir par? Ā, tagad mainās viedoklis arī referentam. Labi, kas ir pret? 7, 8, 9 ir pret, kas atturas, līdz ar to ir pieņemts. 15. ir savietojums ar iepriekšējo. Referents ir pret un joprojām pret. Koordinators šaubās. Kas ir par? 9, kas pret? Vairākums atturas, līdz ar to noraidīts. Tagad gala balsojums, balsosim elektroniski, sākam balsot. Votē, votē, votē, votē. Balsojiet, balsojiet, beidzam balsot. 26 plus 1 ir par, 2, 4 pret 2 atturas, līdz ar to ziņojums ir pieņemts, sveicam referentu, kurš pat nav zālē. Ai, es atvainojos, es jūs galīgi neredzēju, es skatījos tieši uz priekšu un jūs sēdējāt sānu. Ejā. Labi, tagad turpināsim sadarbību ar to pašu referentu, un tagad ir finanšu instrumentu izveides sadarbībai attīstības jomā. Astotais grozījums, kas ir pār pret, atturas, vairākums ir pār, tātad pieņēmts 45. grozījums. Ir šeit rakstīts ka ir trešais mutiskais grozījums. Uh, Brantners kundze autore. Tā tad ir uh, ārpus budžeta aptvērumu, mūsu komitejas aptvērumu laikam. Kas ir par? Kreisie, kas pret? Labējie un centrs atturs. Abi pārbaudīsim balsojot elektroniski. Tātad 45. grozījums, par, kas atrodas ārpus mūsu raķešu aptvēruma. Beidzam balsot. 13 par, 15 plus 1 pret 16, 5 atturs noraidīts. Labi, Nu, karte jau viņam tagad ir, bet vienalga noraidīts. 46. ar mutisku grozījumu, lai piebilstu relevant indicators including, referents ir pret, kas ir par? Pret. Jā, te atkal nav redzams īsti pārsvars, sākam balsot elektroniski ir 33 balsotāji un visiem ir balsošanas kartītes. Beidzam balsot. 17 pār 15 pret neviens neatuš 46. pieņēms. 47. Vai varam balsot par 47, 48, 49 kopā? Nē, ai, ai. 47. referents pret, kas ir par? Kas pret? atturas noraidīts. 48. referents pret, kas ir par. Paldies pret. Paldies atturas un tomēr pieņemts. 49. kas par? Pret. Paldies. Tas ir noraidīts. 9. referenta grozījums. Kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka vairākums ir par, bet balsojam elektroniski. Balsojam, balsojam, beidzam balsot. 16 pār 10 pret 6 atturs tomēr pieņemts. Desmitais referents grozījums, kas ir par. Pret. Atturas viens atturas pieņemts. 50. Brantneres eh, grozījums referents pret, kas ir par. Pret. Atturas noraidīts. 11. referents grozījums, kas par, pret, divi pret, atturas, liberāļi un demokrāti. Un pieņemts 51. kas ir savietojams, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts 12. referenta grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts 52. kas arī ir savietojams, kas par, pret, 2 pret atturas pieņēmts. 53. kas par pret atturas pieņēmts. 54. ar mutisku grozījumu referents par, kas par pret 6. kas atturas pieņēmts. 55. atkal tas pats referents par, kas par pret divi atturas pieņemts. 13. referenta grozījums, kas par pret 5, 2, 3, 4, 7 atturas 1 pieņemts. 56. muniskundas grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kas par pret atturās. Vajadzētu pārbaudīt. 14. referenta grozījums, sākam balsot. Sākam balsot. Mēs kļūstam aizvien vairāk un vairāk skaitliskā ziņā. Kaut kas nav kārtībā ar konservatoriem. Beidza balsot. 16 pār 14 pret, viens atturējies, pieņemts. Tas bija 14. grozījums, referēt grozījums numur 15, kas par pret. Varbūt balsosim elektroniski. Liekas, ka būs tas pats vairākums, bet eh, jāpārbauda. Tā man liekas pareizāk ir. Lūdzu, sākat balsot un balsojat. Tas ir par 15. grozījumu, par ko mēs tagad balsojam. Beidzam balsot. 13 pār, 17 pret, 1 atturēs noraidīts. Tātad 16. referenta grozījums. Atkal ir tautas partijai par daudz. Kas ir pret? Atturas ir pieņemts. Tas ir referenta grozījums no jūsu grupas. 57. Meņska grozījums, kas pār pret atturās. Vairākums ir pār. 17. grozījums arī referenta grozījums. Lai izsvītrot vārdus the union. Ko? Kas pār? Pret 7. Atturas pieņemts. 58. Brantneris grozījums, tātad vārdi out of budget scope. Kas ir par? 3. Pret. Lielākā daļa ir pret, tātad noraidīts 59. Referents par kas par? Pret. Atturas Arī tas pats vairākums, 18. referenta grozījums, kas pār pret atturās noraidīts. 60. Referents ir pār, kas pār pret atturās pieņemts. 19. referenta grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 20. referenta grozījums ar mūtisko grozījumu numur 2, kas pār pret 5, kas atturas pieņemts. 61. Eh, munisas grozījums, kas pār, nē, 21. tagad, kas pār pret vai sociālisti ir pret, vajadzētu pārbaudīt tomēr jāpacenšas sasparoties kolēģi. 21. Par, tas ir tas, ko mēs grozījām. Tagad balsojam 20 grozījums. Sākam balsot par 21. Tas ir referenta grozījums. Sākam balsot. Daži kolēģi joprojām guļ. Es gan negribu norādīt ar pirkstu šiem cilvēkiem, kas vēl guļ, bet beidzam balsot. Tātad, kas sanāk 16 par 15 pret, ar nelielu pārākumu ir pieņemts. Brantneris kundze 62 referents pret, kas pār pret. Laikam būs pār, bet pārbaudīsim. Frančeskas grozījuma numur 62. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 15 par 16 pret. Un neviens neaturās. Kas? Bet jūs bijāt par. Un jūs arī. Labi, vēlreiz. Vēlreiz pārbalsosim šo te grozījumu numuru 62. Tas bija grozījums Kurš tas bija grozījums? Saka, priekšsēdētājs pazaudēja. Tas ir 62. grozījums, saka priekšsēdētājs. Balsojiet elektroniski, lūdzu, sākat balsot enerģiski. Beidzam balsot. 15 pār, 15 pret. Tas Ir gan viens grozījums, kas ir sarežģīts, bet noraidīts tagad. Tā tāda politiskā subtilitāte. Nu, ko, Frančeska, tā tas ir 63 grozījums Ņēnskas kundzes ar otrās daļas atsaukšanu. Kas par pret atturas? Pieņemts. 64. Ziņēnska grozījums referents par kas par? Pret. Atturs noraidīts. 65. Eh, Brantners kundz grozījums. Referents pret kas par? Pret. Paldies. Atturas un noraidīts. Tālāk. 66. Brantneres kundzes grozījums divās daļās, bet referentam nepatīk neviena no abām daļām. Tad pirmā daļa bez vārdiem peace building. Kas ir pār? Negrib pieru, Frančeska. <laughs> Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Atkal atpakaļ liekam vārdus miers, bet referentam joprojām nepatīk miers. Kas pār? trīs dāmas par mieru, kas pret visi pārējie. Viss līdzsvars sagrauts. 67. Kas pār referente? Pār referente. Kas pret? Atturas pieņemts. 68. ar otrās daļas svītrošanu. Kas pār? Pret. Saskaitīsim. 4 ir pret. Kas atturās? Pieņemts. 22. grozījums, kas par pret 8 atturās pieņemts. 69. kas ir savietojams, 22. kas par pret. Juta ir pret. Un tad pārbaudīsim. Tas ir jāpārbauda. Tas noteikti ir 69. par ko mēs tagad balsosim, sākam balsot. 69. vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 13 par 17 pret 1 atturējies, noraidīts. 23. referenta grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 24. referents grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 70. Vai var kopā 7. un 71. Tad kas par? Pret. 4. Atturās. Pieņemt abi divi. 25. referenta grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 72. Eh, Šarla Gorenca grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. Tagad pielikuma 73. grozījums gojas eh, piedāvātais referents pret kas par. Pret pārsteidzoši vairākums. Varbūt vēlreiz. Vai jūs tiešām gribat, lai es visus gojas grozījumus pie viena liktu balsot? Visus? Nē, tas nav iespējams. Nē, tas neiznāks dēļ referenta nostājas atsevišķos jautājumus. Tātad 1, 2, 3 līdz 5, 6 pirmie. Tātad līdz 78. Vai piekrītat, ka blokā bet eh, mēs balsosim elektroniski, lai pārliecinātos pilnīgi precīzi. Tātad 73, 74 līdz 78 elektroniski sākam balsot. Sākam balsot, balsojiet lūdzu, beidzam balsot. 16 pār 15 pret, neviens neaturas, visi iepriekš minētie grozījumi ir mm, pieņemti un sveicu Aldo Sūzu. Tālāk, nākamais ir sarežģītāks, pa daļām balsojam par pirmo daļu. Eh, no, tad nepatīk vārds potingi un tā tālāk. Kas pār? Pret. Atturas eh, tas pats vairākums par otro daļu. Kas patīk referendumu? Kas pār? šeit pret liels vairākums. Viens ir, neviens nav atturējies. Tātad otrā daļa ir pieņemta. Tālāk, atkal tie paši autori, trīs grozījumi, vai varam blokā atkal. Tas 81, 82, kas par. Paldies, kas pret. Kas atturas Atkal tas pats vairākums, kā iepriekš, neviens neko nav mainījis uh, nostājā. Tad tas ir triumfs goja grupai. Mēs sveicam jūs, kolēģi. Tālāk. Apsvērumi. Vai es varu kopā blokā 345, kas par pret atturas pieņemts? 28, 29 kopā varam? Nē? nevaram. Tad 28. kas par? Pret. Atturās noraidīts 29. kas par? Pret. Atturās pieņemts. Sestais referenta grozījums, kas par? Pret. Atturās pieņemts. 30. savietojams, pret, viens pret, kas par? Pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski, jo ļoti daudz atturējās, tāpēc pārbaudīsim. Tas ir 30. grozījums, kur autore ir Brantneres kundze. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11 pār 17 pret 5 atturējušies, tātad noraidīts 31. Brandners grozījums atkal ar referents pret, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts tas pats vairākums 32. Brandners grozījums referents pret, kas par? Pret. Atturs šoreiz ir pieņemts. Ar nelielu pārsvaru. 3 trešais eh, munises <laughs> grozījums, kas eh, referents par, kas par? Pret. 9. Atturās. Ir pieņemts. Tā tad 3 eh, ceturtais referents ir pret, kas par? 3 es pret Noraidīts. Septītais. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Trīs piektais. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Trīs sastais. Atkal goja grupas grozījums. Referents ir pret, kas ir par, pret. Atturas atkal pieņemts. Alda, šodien to esi neatvairām. 37. referents ir pret, kas par? Pret. Atturās. Atkal šķiet, ka ir vairākums pret. 38. Brantners kundz grozījums, referents ir pret, kas par pret atturās eh, šoreiz ir par vairākums 39. Munīzes grozījums, referents pret, kas par pret atturās noraidīts. 40. Frančiskas Brantners grozījums, referents pret, kas par pret atturās pieņemts. 41. grozījums Ārtonga kunga grozījums, kas pār referenci pret. Un pret, kas. Tā tad noraidīts, jo vairākums bija pret, 42. Monīsas kundzes par daļām. Abas divas pieņem referents par pirmo daļu, Fighting Climate Change, līdz vārdam Impact, kas ir pār pret 8. Pieņemts. Otrā daļa. Līdz vārdiem additional. Kas par pret atturās bija viens. Atturējās pieņemts. 43. Out of scope. Kas par pret atturs pieņemts. 44. Ārtona kunga grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tad par likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu. Mēs varam pirmo otro no referenta kopā blokā balsot, tad labi, kas par pret. Četri atturās pieņemts. 26. grozījums, kas ir savietojams, bet referentam nepatīk, kas par pret atturas noraidīts. 27. grozījums, Halunda un Korensa grozījums, arī referentam nepatīk, kas par pret atturas noraidīts. Un gala balsojums. Nē, atvainos. Referenta kungs. Es gribēju par 48. Vai mēs nevarētu pārbaudīt, tas ir pieņemts vai noraidīts? 48. Pār... 48. numurs būtu jāpārbauda, saka referents. Tas ir sākumā pirmajā lapas pusē. Mūnises kundzes grozījums numur 48. Jā. Le secrétariat a noté qu'on avait adopté. Sekretariāts ir atzīmējis, ka mēs esam to pieņēmuši. Varbūt pārbaudīsim. Tas ir pašā sākumā, otrais pāns, otrais paragrāfs. Varbūt mēs varētu pārbaudīt, lai referents būtu pilnībā pārliecināts par balsojumu rezultātu. 48. grozījums, sākam elektroniski balsot par 48. lai pārbaudītu. Le vote est clos. Beidzam balsot. 17 pār 16 pret. Pieņemts tātad šis grozījums. Tas ir pat ļoti labi, jo laika gaitā ir zināmas izmaiņas, ir tad galējais balsojums. Elektroniski balsojam par galējo balsojumu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pour, 3 contre. 28 pār, 3 pret, 2 atturējušies. Kazlovska kungs, mēs jūs sveicam. Mēs esam pieņēmuši ļoti svarīgu ziņojumu. Ļoti labi. Tagad tālāk. 23. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Tas ir kuģu būves e, uzņēmuma gadījums, Dānijas pieteikums. Bensena kungs ir mūsu referents. Viņš gribētu dažos vārdos varbūt pateikt kaut ko par savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis pieteikums saskan ar noteikumiem. Uh, Šī kuģbūvis rūpniecība ir bijis ļoti liels uzņēmums, ļoti daudz konteineru un e, tankeri pēdējos simts gadu laikā Ororo tipa konteineri ir būvēti tur. Un tagad kuģi tiek būvēti Korejā un Ķīnā, un kuģbūvis rūpniecība ir. Uh, aizvērta. Ļoti daudz lieliski amatnieki ir zaudējuši savus darba vietas. Tagad ir nepieciešams apmācīt citā profesijā, lai viņi varētu pārkvalcēties, atrast darba vietas jaunā sektorā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi, liels paldies referenta kungam. Tagad eh, mums ir ļoti daudz grozījumu. L'amendement. Grozījums numur divi. Ā, par to nav jābalso. Tas jau ir iekļauts pirmajā punktā. Tātad uzskatām, ka tas ņemts vērā. Trešais grozījums, kas ir iekļauts otrajā punktā, izņemot otro daļu, aicina komisiju līdz pat vārdiem gadījumiem. Tātad, lai aizstātu otrā punkta otro teikumu. Kas par? Pret? Zaļie ir par vai pret? El, Helga, vai jūs esat par vai pret? Par vai pret? Tā, astoņi pret un atturas. Otrā daļa ir pieņemta. Ceturtais grozījums, ko iesnieguši liberāļi, referents pret, kas ir par? Pieci, kas ir pret? Vairākums, kas atturas noraidīts. Piektais grozījums, pervanš Beresa un citi referents ir pār, vai varam balsot blokā par 5, 6 un 7, jo viena, viens un tas pats autors nē. Anjens Andersena. Viņai patīk būt pret. Tātad, kas par piekto grozījumu pret? Atturas pieņemts. Sestais, kas par pret? Atturas pieņemts. Ses, septītais, kas par pret? Atturas pieņemts arī bet, nu, liberāļiem bija niansētāka pieeja, tas taisnība. Astotais grozījums, liberāļu grupa, referents par, kas ir par? Pret. Sociālisti pret. Atturās, viens atturās, pieņemts. Devītais nav jābalso, jau ir iekļauts devītā punktā. Desmitais referents pret, kas ir par? liberāļi konservatīvie. Kas ir pret? praktiski visi pārējie atturās noraidīts. 11. grozījums pervānšas bereses grozījums divās daļās. Referentam patīk pirmā daļa. Kas ir par pirmo daļu? Pret. 6. Kas atturas? Paldies, pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, it īpaši un līdz vārdam vājš. Un referentam nepatīk šis vājums. Kas ir par? Pret. Paldies, atturas. Nē, par spīti Jerāna centieniem tomēr uh, noraidīts, jo goe nebija pārliecināta. 12. grozījums referents par kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. liberāļi. Referents pret, kas ir par liberāļu konservatīvie, kas pret, vairākums atturas noraidīts. 14. referents par, kas par, pret, atturas pieņemts. Redzam, ka visu laiku viens un tas pats vairākums darbojas. 15. bereses kas par referents ir pret, kas pret, atturas, noraidīts. 16. bērēsas grozījums, referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. liberāļu, referents pret, kas par. Tautas partijas grupai tā kā būtu jābūt par, ne? Kas ir pret? Ā, jā, es atvainojos, neredzēju. Mamutī sagrāja liberāļus. Pirmais grozījums pašās beigās - liberāļi referents ir pret, kas ir par, pret. Tas pats atturas noraidīts noslēguma balsojums, balsojam elektroniski. Sākam balsot, balsojam, balsojam, tā kā vajadzētu 34 deputātiem balsot, beidzām balsot. 28 pār 4 pret, neviens neaturas, apsveicam referentu. Mums ir vēl viens punkts par uh, globalizācijas pielāgošanās fondu. Tas ir Naranjo Eskobar kungs, kuram arī dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi gribētu minēt uh, dažus svarīgus faktus par to, cik šis pieprasījums ir būtisks. Šeit ir runa par 1,3 miljoniem eiro Aragonas reģionām Spānijā. Uh, bezdarbs šai reģionā ir pieaudzis trīskārt un 15% Eh, bezdarbnieku ir šajā reģionā, smagi cietusi ir automobiļu rūpniecība un uh, ekonomiskais līdzsvars ir sagrauts, ļoti smagi cietis ir būvniecības sektors, cieši arī mazie vidējie uzņēmumi, ir zudus ļoti daudz darba vietu. Uh, un pēdējo dažu gadu laikā praktiski viss ir sagrūvis. Spānijas reģioni, kā jūs zināt, pārskata savu finansējumu, veicot ievērojams budžeta samazinājumus, lai samazinātu deficītu un uh, Eh, šeit ir runa par 500 miljoniem eiro samazināšanu un ir ievērojami pie, samazinājušies cilvēku ieņēmumi, ienākumi, un tad ir ļoti svarīgi izmantot šo instrumentu, pat ja tas izskatās kā mikroekonomisks instruments, bet tas palīdzēs uh, cilvēkiem, kuri ir tagad uh, izstumti no aktīvās uh, darbības. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad paņemsim mūsu balsošanas sarakstu. Otrais, trešais un ceturtais grozījums nav jābalso, jo tie jau ir iekļauti pirmajā, otrajā un ceturtajā punktā, respektīvi. Tas ir uh, saistīts ar uh, nodarbinātības un budžeta komitejas veiksmīgu sadarbību. Tālāk nākošais ir 4. 5. Uh, grozījums, referents ir pret, kas ir par. 5 par, kas pret, atturas noraidīts. 6. grozījums, Berešas kundze, kas ir par, referents par, kas pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums jau ir iekļauts piektajā punktā, nav jābalsto. Astotais grozījums Alvāro referents par kas par? Pret. Atturas. Nu, Sociālisti un Artunkungs ir mazākumā, tātad pieņems grozījums. Devītais grozījums ir iekļauts septītajā punktā, izņemot Uh, teikumu, lai uzlabotu saskaņotību starp uh, pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu. Kas ir pār referents atbalsta? Kas pret? Četri pret atturas pieņemts. Desmitais berešas grozījums referents par kas pār pret? Atturas pieņemts. Vienpadsmitais berešas grozījums ar mutisku grozījumu. Vārds regrets nožēlo aizstāts ar vārdu atzīmē. Nu, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Tātad nekādas nožēlas. 12. grozījums Alvāro referents pret, kas ir par, pret, atturas. Mamut atkal viņus samīdījuši. Noraidīts. 13. grozījums Berešs. Grozījums referents par kas par pret. Atturas pieņemts. 14. Berešs. Grozījums referents par kas par pret. Atturas. Tāds pats vairākums pieņemts. 15. Alvāro referents pret kas par 8. Par kas pret atturas noraidīts. Apsvērums A, pirmais grozījums, referents pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts, un tagad noslēguma balsojums uh, elektroniskā veidā. Balsojam elektroniski, balsojam, balsojam un beidzam balsot. 29 pār 4 pret neviens neaturas. Apsveicam Naranjo Eskobar kungu. Tagad pārējām pie balsojuma. Pārējām pie balsojuma par diviem Barbaras Materas ziņojumiem, un tie kā parasti ir ļoti emocionāli brīži, kad mēs to darām. Tagad ziņojums programmas tiesības un pilsonība izveida laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. 25. grozījums Veržjā kundzes ir autore. Referente ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas Man jāpārbauda rezultāts eh, balsojot elektroniski. Izskatās, ka vairākums ir par, bet nav skaidrs. Referents ir pret 21.5. Eh, grozījumu. Balsojam elektroniski, pārbaudām, sākam balsot. Beidzām balsot. 11 par un 20 pret. Līdz ar to noraidīts. Piektais referents grozījums, kas par? Pret atturas pieņēmts. 26. veržākundas grozījums referent pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts ar tādu pašu vairākumu. 6. referents grozījums, kas par, pret, atturas pieņēmts. Tagad balsojām blokā par 27., 28. un 29. Ā, nē. Labi, balsojam par 27. grozījumu. Referentes ir pret par pret atturas noraidīts. 28. kas par pret atturas noraidīts. 29. kas par pret atturas noraidīts. Man jau izskatījās, ka rezultāts būs vienāds, bet nu tā tas iznāca. Septītais referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 30. veržjākundas grozījums referenti pret, kas ir par pret, atturas noraidīts. 8. referentes grozījums ir jābalso pa daļām. Aktas atsaukts. Ā, atvainojiet, jā. Mums jābalso tikai par pirmo daļu, jo otrā daļa ir atsaukta. Un ir jāizsvītro vārds korporat ar referentes priekšlikumu. Kas ir par šo grozījumu pret? Atturas. Līdz ar to svārdam, svītrojam vārdu korporat. Tagad 31 un 32 varam balsot kopā blokā. Referente ir par, kas ir par, pret, atturas, līdz ar to abi grozījumi pieņemti. 33. grēslis grozījums referenti par kas par pret. Paldies, atturas pieņemts. 9. referents grozījums kas par pret. Jāpārbauda, šķiet, ka vairākums ir pār, bet balstosim elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 12 pret neviens neaturs, un, protams, ka līdz ar to ir pieņemts šis grozījums. 11. nosaukums referente ir pret, kas ir pār pret, atturs noraidīts. 12. grozījums referente ir pret, kas ir pār pret, atturs noraidīts. 13. kas ir pret par pret atturas noraidīts ar lielu balstu vairākumu 14. grozījums. Referenta ir par šo grozījumu. Kas ir par pret atturas pieņemts? 15. referenta ir pret, kas ir par pret atturas noraidīts apsvērumi. 16. referenti ir pret, kas ir pār. Pret. Atturs noraidīts. 17. Viena daļa ir atsaukta no šā grozījuma. Jā. Tad jābalso par šo grozījumu, kas par pret atturas pieņemts vai varu likt uz balsošanu 18, 19 un 20 grozījumu kopā. Nu, ir tiešām tādi daži deputāti ļaunprātīgi izturas pret priekšsēdētāju. Nu, citā to nevar izskaidrot. 18. grozījums. Kas pār pret? Atturas noraidīts. 19. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. D, d, d, 20. Kas par pret atturas noraidīts arī. Nu, labi. Tagad ir komentāri. 21. grozījums referenti ir par kas par pret. Atturas pieņēmts. 3. referents grozījums kas par pret. Atturas pieņēmts. 22. 23. balsojam kopā par šiem blokā? Nē, nu no abi 22. kas par pret atturas graujošu vairākums pret 23. kas par pret atturas noraidīts, bet ar uh, elegantu vairākumu. Ceturtais referenta grozījums, kas par pret atturs pieņēmts. 24. referents pret, kas ir par pret atturs noraidīts. Likumdošanas uh, rezolūcijas priekšlikums vai var balsot par visiem trim grozījumiem kopā, kas par pret atturas noraidīts pieņemti. Tagad noslēguma balsojums. Balsojam elektroniski par pirmo Barbaras Materas ziņojumu. Balsojam un beidzam balsot. 28 par 3 pret, 2 atturās. Apsveicam Barbaru Materu. Runa bija par pilsoņu tiesībām un pateicoties Barbarai Materai, Eiropas Savienības pilsoņiem beidzot ir tiesības. Tagad ir nākošais jautājums par tiesiskumu. Tas ir Barbaras Materas ziņojums. Sastais grozījums, kas par pret atturas pieņemts vai Aldas Sūzas grozījumus mēs varam balsot blokā, izņemot 17. Mm, jā vai nē? Uz 15. 14. Nē, tikai 13 un 14 kopā. 13, 14 blokā, kas pār, pret, atturās, 13. un 14. abi ir noraidīti. Vai varētu 15, 16, 17 kopā piedāvāt balsu? Nē, 15, 16. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 17. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 7. arī Bārbars grozījums ir balsojums padaļa. Nē, Es atvainojos, tā tas nav. Tikai balsojam par vārdu koprēt svītrošanu. Kas par? Pret. Atturās. Ir izsvītrots vārds korporēt. 18. un 19. kopā var. Kas par šiem diviem? Pret. Atturās. Noraidīts. 20 Eh, referents ir pār, referente, kas pret atturas pieņemts. 20. arī eidera grozījums, kas pār, pret atturas pieņemts. 22. Greslas kundzes, kas pār, pret atturas pieņemts. 8. referentes grozījums, kas pār, pret atturas pieņemts. Tagad mums atkal vairāki 23, 4, 5, 6. Un tad arī 27, 28 pēc. Tad balsojam tagad visus grozījumus uh, bez 26. no Jorgana Klutes, kas pārpret. Tad viss ir noraidīti. 26. tagad atsevišķi tiek balsots, kas pār pret atturas noraidīts par nelielu pārsvaru. Tagad apsvērumi desmitais grozījums Jurgens Klūtē, to pieņem arī referente ar mutisko grozījumu, kas sākās ar vārdiem public awareness un beidzās ar vārdiem drugs. Kas par narkotikām? Kas pret? atturās, labi. Tad ir pieņemts ar mūtisko grozījumu kopā. 11. 12. kopā, kas par, pret, atturās, noraidīts. 3. 7. 5. kopā, kas par, pret, atturās, pieņemts likumdošanas rezolūcijas priekšlikums, arī visi trīs kopā, kas par pret. Trīs ir pret. Pieņemts. Galējais balsojums, ko mēs veiksim elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Balsojam un beidzam balsot. Tad mēs sveicam Barbaru Materu, jo Šīs dokuments ir pieņemts un attiecīgi mūsu tiesiskums un taisnīgums cilvēkiem ir nodrošināts. Bien. Alors, en ce qui concerne, nous en venons maintenant. Tagad mēs atgriežamies. Comment? Euh, Francesca Balzani. Pie pārskaitījumiem. Man ir instrukcijas no kolēģa. tad mēs varētu pieņemt šo te priekšlikumu tikai varbūt, varbūt kāds no grupām grib aizvietot to kolēģi, kas nav ieradies. Balzānī kungu. Kundzi. Tad Frančiska man ir nodevusi visus šos eh, instrukcijas eh, un. Ja jums kaut kas sakāms, tad lūdzu nevilcinieties. Tad vispirms mums ir divi pārskaitījumi. Pirmais ir 11 un 14. Tas ir atbilstoši arī tam, ko mēs balsojām par globalizāciju fondu. Es gribu blokā, lai mēs balsojam, kas ir par šo pārskaitījumu, kas pret, kas atturās. Tā tad viss ir pieņemts un dabiski tas viss saskan. Tālāk 19. grozījums, pārskaitījums. Mēs gribētu arī sveikt mūsu vienošanos ar padomi. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot šos līdzekļus 508 miljonu apjomā, tas, ko mēs neizmantojām iepriekšējā gadā, lai mēs varētu tā, tad mm, zinātnē to izmantot. No sākuma padoma bija vilcinoša un ir Protams, ir iespējams parlamentam nebalsot par pēdējo budžeta grozījumu 2011. gadam, varētu attiecīgi atgriezt to dalību valstī, bet uh, mēs varētu izmantot to kā instrumentu, lai padome uh, grozītu savu pozīciju. Tad mūsu referente grib, lai mēs balsojam, kas ir par, kas pret, atturas Līdz ar to ir pieņemts. Tālāk, dek 21, kas atbalsta atkal ārkārtas palīdzību pārtikas un humanitāro situāciju nokārtošanas jomā. Atkal mēs gribam, lai balso par referenti, kas pār pret atturas. Tas ir pieņemts. vēl ir dek 20, 18. Eh, ah, Tur ir runa par komunikācijas budžeta rezervi. Mūsu kultūras komiteja ir prasījusi šādu. Referente ir par, kas pret, kas arī par, kas pret. Tad pieņemts. Visbeidzot, vēl cits pārvietojums jūsu informācija, jūsu dosie ir informācija par maksājumu apropriācijām, arī pētījumu um, pozīcija. Tad šis jautājums tikai informācijai pār, pārcelt uz mūsu komisiju. Mums nav jābalso par to mūsu komitē tad mm, par komisijas balsojumiem es saku jums paldies, un par citām institūcijām referenta kungs, vai jūs gribat kaut ko teikt? Paldies, priekšētāji. Mums ir vairāki pārskaitījumi lūgti. Manuprāt, vairāk šie budžeta pārskaitījumi ir pamatoti īsumā paskaidrošu katru no šiem pieprasījumiem. Eh, Eiropas tiesas pieprasītais pārvietojums 172 tūkstoši eiro. Tas, eh, lai sāktu administratīvos izdevumus. Lai iegādātu jaunas tehnoloģijas, lai varētu uzlabot tiesas pārvaldības sistēmas. Un vēl otrs no Eiropas Savienības tiesas 120 tūkstošu eiro vēl tālāk 130 tūkstoši saistībā ar uh, jaunajiem statūtiem. Un vēl viens par 23 tūkstošiem eiro. Tas ir nepieciešams, lai sāktu apsaimniekošanas izdevumus. kas nepieciešama ekonomikas un sociāla lietu komiteja. Un reģiona komiteja ir lūgus vēl vienu pārvietojumu. 16830 eiro, lai sektu apsaimniekošanas izdevumus, lai pārvietotu mēbeles un aprīkojumu. Vēl viens no reģiona komitejas 17 tūkstoši eiro, kas nepieciešami aizsāktus izdevumus par dokumentāciju un uh, uh, bibliotekas vajadzībām. Vēl no reģiona komitejas 77 tūkstoši eiro. Tas ir nepieciešams uh, viņu bērndārs vajadzībām. Tas, manuprāt, uh, viņu darbiniekiem ir ārkārtīgi svarīgi lai būtu šāds um, bērndārs izveidots. Un es domāju, ka mēs varam atbalstīt visus šos pārvietojumu pieprasījumus. Paldies priekšētāji. Paldies priekšsēd eh, referentam, un es ierosinu balsot par septiņiem pārvietojumiem kopā, kas par pret. Divi pret, atturas Līdz ar to ir apstiprināti kopā un sveicam mūsu referentu. Un mums uh, vēl 29. darba kārtības punktā jautājums par ēku politiku. Un tagad es lūdzu Monikai Holmajerai Uh, jautāt, vai viņa vēlas, lai mēs balsotu par dzīmumu līdztiesības institūtu Viļņā. Jā, paldies priekšsētāji. Tas ir Eiropas dzimumu līdztiesības institūts, kurš atrodas Lietuvā, Viļņā. Mēs pagaidām iedzināmies šajā lietā, jo tad, kad tā tika uzsākta, bija jāparaksta noms līgums, un tas bija ar ļoti labiem nosacījumiem, pateicoties atbalstam no Lietuvas. Jūs zināt, ka komisija ir pārstāvniecība un informācijas birojas, un mēs vēlētos, lai tas atrastos tajā pašā ēkā, tika veikts tirgus pētījums, un būtu sinerģijas iegumu par aptuveni 50% no ēkas platības. Un ēka kā tāda atrodas ļoti labā vietā. Ēka ir nodalīta atsevišķās vienībās, vienā no tām atrodas viesnīca, otrā ir iepirkšanās centrs, un iepirkšanas centrs un um, biroja telpas ir izmantojums atsevišķi. Un tad ir jāsniedz atsevišķi pētniecības un dokumentācijas centri, un tas nozīmē, ka nepieciešams vēl vairāk platības un skatāmies uz horizontālo regulējumu, tad šis uh, centrs ir minēts kā uzdevums, kas ir jāveic. Un pavaroties kritiski uz šo jautājumu, mēs nevaram vienkārši anulēt šo regulu. Mums ir jāpieņem, kas ir uh, pieņemts pagātnē. Un tādēļ platība, kas nav pārāk liela, ja domājam par dokumentācijas centru, ir jāsaprot, ka ir jāatvēl nepieciešamais minimums, lai varētu īstenot uzdotos pienākumus. Līdz 2012. gadam ir jāpieņem 64 eh, darbinieki un nepieciešamā platība ir aptuveni 2000 kvadrātmetru. Jā, runātājs saka, centīšos izteikties nedaudz lēnāk. Tie jau tad 2,53 eiro desmit gadu laikā Tas nozīmē, ka izmaksas būtu 4,9 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka visi sapaktošanās darbi ir veikti, vēlos teikt paldies uh, personālam un jāņem vērā, ka mēs šos dokumentus saņēmām tikai vakar, un varbūt nākotnē mēs varētu šos lietas, šīs lietas risināt sinhroni. Un paldies, ka jūs šodien norādījāt, ka pēc jūsu domām mēs varam turpināt šo darbu. Es sazinājos ar Džordžu Lainenu, viņš ir galvenais referents par šo jautājumu, bet tā kā nav pārāk daudz laika, mēs nevarējām sazināties ar pilnīgi visiem, bet kopumā uh, šīs pieprasījums ir saprātīgs un domāju, ka nevaram pieļaut, ka ir dīkstāvs sešas nedēļas un tādēļ varbūt varam pieņemt lēmumu, ka nesagatavojam atziņumu un lai šī aģentūra var turpināt savu darbu. Bien, jour, merci, Ļoti labi, paldies referents kundzei. Sekretariāts ir nosūtīju šos dokumentus tik līdz uh, tie tika saņemti. Mēs saņēmām šos dokumentus ar novēlošanos un tādēļ, nu tā tas iznāca. Nākošais pacentīsimies strādāt labāk. Ja referenti uzskata, ka uh, ir jāatbalsta šis jautājums un ka mums nav jāizmanto mūsu tiesības uh, sniegt atzinumu, tad līdz ar to arī nebalstosim par šo jautājumu jautājumu. Esam pabeiguši mūsu balsošanas uh, seansu. Uh, piektajā punktā mēs gribējām veikt tādu kopsavilkumu par budžeta ietvaru, un es gribēju uzklausīt mūsu divus referentus par izdevumiem, bet, diemžēl, Raimers Bēge un uh, Ivo Kalfins nevar piedalīties šīs dienas sanāksmē. Varbūt resursu referenti Anna Jensene un Žāns Liks de Hāns var kaut ko piebilst, tad viņi laipni lūg to darīt. Es tikai uh, gribēju norādīt, ka galu galā Eiropa dome pirmo reizi runāja par budžetu budžeta ietvaru 28. un 29. jūnijas sanāksmē kā jau mēs varējām to iedomāties, 99% šās sanāksmes tika veltīti finanšu krīzei. Uh, Un nākošais daudz, nākošā daudzgad finanšu schēma tika apspriesta tā garāmējot tikai. Un kā jau es to norādīju, nu pat Eiropā dome apstiprināja darba grafiku ar gala termiņu vēlamo no politiskā viedokļa 2012. gada decembri, un šis uh, grafiks jau ir, mūsu darba grafiks jau no paša sākuma, tagad tas ir apstiprināts. Un turklāt uh, Kipras prezidentūru padome lūdza uzsākt precīzākas sarunas gan padomē, gan arī ar Eiropas parlamentu. Uh, izmantojot dokumentus, kas saucās sarunu vešanas lādīte, ko bija sagatavojusi Dānijas prezidentūra, kā vienu no izējas punktiem šai darbā. No otras puses, uh, Kipras prezidentūra ir publicējusi uh, informatīvu biļetenu, jums tas ir izdalīts, kurā ir norādīts tas, kā ir paredzēts darboties vispārējo lietu padomē un sadarboties ar parlamentu. Un šajā dokument, šis dokuments e, iet e, tādā virzienā, ka tas saskan ar padomu parlamenta uh, vēlmēm saskana ar to, ko mūsu sarunvedēji ir teikuši uh, padomē katrā tikšanās reizē, ka jāņem vērā ir Lisabons līgums un politiskā un arī uh, vispār vēlme nodalīt uh, jautājums, kas skar daudzgad finanšu schēmu, kas tiks um, iestrādāta regulā un institucionālo ietvaru, un otras puses jautājums, kas ir saistīti ar parasto likumdošanas procedūru, dažkārt ārkārtas uh, likumdošanas procedūru, kur uh, parlaments uh, ir um, līdz lēmēja institūcija. Kipras prezidentūra šo ideju ir sapratusi labāk nekā Dānijas prezidentūra, tas ir ierakstīts šajā dokumentā, un mums ir paredzēta uh, tikšanās ar Kipras prezidentūru, lai noskaidrot, kā konkrēti to iestrādāt mūsu darba metodē. Labākais risinājums būtu tāds, ka uh, kontaktgrupu, ko vada Šulc kungs, ierosinātu Kipras prezidentūrai vienoties par to, kā sadalīt šos jautājumus, kurus iekļaut daudzgad finanšu schēmā un kurus parastajā likumdošanas procedūrā, un raudzīties arī uz uh, to, lai vispārēja lietu padome uh, iekšējā savās iekšējās sarunās un no otras puses mūsu sarunās ar uh, prezidentūras trojku un budžeta komiteju runātu tikai par budžeta jautājumiem un atbilstošajām, uh, atbilstošajām uh, padomes konfigurāt komisijām nodotu jautājumus par to, kas ir ne tikai juridiski, bet tādi kā lauksaimniecība, kohezija, pētniecība, Eiropas vieta pasaulē, un tad veikt tādu rezumējumu, kad uh, sarunas par uh, likumdošanas pamātu būs pietiekami pavirzīsies uz priekšu Un tad mūsu parlamenta atbildīgo komiteju kolēģi izmantos komisijas šur piedāvātos skaitļus. Uh, tātad nākošais darba etaps ir 24. janvārī mums būs tikšanās mūsu delegācija ar prezidentūras trojku, ko tad vadīs jā, ko vada tagad uh, Kipras ministrs Andrejās Mavrojānis, kas ir atbildīgs arī par Eiropas lietām, un viņš būs mūsu sarunu partners gan par daudzgadu finanšu schēmu, gan par 2013. gada budžetu. Trialogs uh, trialogu nedēļas sākumā vadīja finanšu ministrs, kurš norādīja, ka tā ir mūsu pirmā un pēdējā tikšanās, un nākošais mēs runāsim ar Mavro Jānis kungu, un tas arī atvieglos mūsu sadarbību ar Kipras prezidentūru. Tāda ir pašreizējā situācija. Un tālāk es došu vārdu mūsu referentiem par re resursiem, tātad attiecībā uz pašu resursiem Eiropa padomu par to nerunāja, to savukārt ECOFIN tika apspriests eh, finanšu darījumu nodoklis. Un notika arī eh, viedokļu apmaiņa pie apaļā galda, un katrai eh, dalību valstu delegācijai bija jāizt sakās par politisko attieksmi pret finanšu darījumu nodokļa principu. Dažas delegācijas to kategoriski noraidīja, citas delegācijas savukārt teica, ka ir paredzēts tādu ieviest. Un līdz ar to tagad jāizvērtē, ko mēs varam secināt un mācīties no uh, Eh, sarunām par pašu resursiem un kas tālāk notiks. Un tagad došu vārdu Žanam Lūkam un pēc tam arī Anna Jensenai. Nu, patiesībā man neko daudz nav ko piebilst. Jāsaka, vienīgais jaunums attiecībā uz pašu resursiem, ko mēs varam konstatēt, ir tāds, ka vispārējo lietu padomē Par to līdz šim nekas daudz nav runāts, bet no otras puses mēs esam no Dānijas prezidentūras panācām to, ka tajā sarunu lādītē par DFS ir iekļauti pašu resursi un vispārējo lietu padomē sanāksmē mēs konstatējām, ka nav ne vairākuma, ne vienprātības attiecībā uz finanšu darījumu nodokļu ieviešanu visā Eiropas Savienībā kopumā. Un varētu līdz ar to secināt, ka tas uh, varētu būt viens no pašu resursu avotiem. Vispārējo lietu padomē mēs redzējām, kas šeit ir lielākas nianses, un komisārs Levandovskis uzsvēra, ka sarunas par finanšu darījumu nodokli nav pabeigtas, un viņa prāt arī nav pabeigtas par pašu resursiem. Tagad jāskatās, vai komisija nāks klajā ar iniciatīvu par pastiprinātu sadarbību un arī vai tiks ierosināts šo nodok nodokli uh, uh, padarīt par pašu resursiem. Pašreizējās diskusijās par pašu resursiem mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu un jāskatās, kādu nostāju komisija ieņems par finanšu darījumu nodokli. Uh, nākošais uh, punkts uh, ir uh, skaidrs, ka tad, kad mēs strādāsim pie rezol pagā starposmu rezolūcijas oktobrī pie DFS, ka šeit eh, juridiskā situācija ir nedaudz atšķirīga un mums ir jāceņš saglabāt saikni arī šajā rezolūcijā, saikni starp DFS un pašu resursiem. Paldies, Žanluk. Anna, vai jū, jūs vēlties ko piebilst? No, with, uh... Jā, es pilnībā piekrītu Žanlukam. Mums ir jāgaida, lai komisija nāk klājā ar savu priekšlikumu attiecībā uz finanšu darījumu nodokli. Uh, kā viņi skatās uz šo situāciju, ka dažas valstis to pieņems un vai var kaut kā to sasaistīt ar pašresursu ierosinājumiem. Mums vajadzētu domāt arī par citiem ieteikumiem, par PVN ieteikumu, piemēram, kur tiek pieprasīt, netiek pieprasīts izmaiņas tiesību aktos, bet pieprasa, lai būtu īstenošana, un mums ir vairāk pilnvaru attiecībā uz īstenošanas eh, pasākumiem eh, nekā attiecībā uz eh, ierosinājumiem par nodokļu procedūrām. Tā kā kaut ko mēs varētu panākt tajā ziņā, bet tik tiešām PVN priekšlikums visnotaļ sarežģīts. Un izdevumu daļā Raima Un Ivalošu referenti satiekas katru nedēļu ar pārstāvjiem no specializētajām komitejām, un tas viņiem sniedz labu pārskatu par to, kas notiek šajās komitejās, un mums tad ir tāds skatījums, kur šīs komitejas iet, un uh, ir skaidrāks tas, uh, kāda ir kopējā perspektīva. Tiešām ir nepieciešams lai virzītos uz priekšu kopējumu procedūru un to neapsteigtu Eiropadomes eh, lēmumi, tā teikt, no augšas. No otras puses, es arī savā grupā esmu dzirdējusi, ka cilvēki ir satraukušies par to, ka visam būs eh, jāvirs uz priekšu ļoti ātri, pirmā lasījuma vienošanās būs jāpanāk. Pat tad, kad mēs eh, vienojamies par kopējo lauksamniecības politiku nākamajiem septiņiem gadiem, uh, Mēs uh, runājam arī par struktūru fondiem nākamajiem septiņiem gadiem. Tie ir ļoti lieli uh, darbi un jādara caurskatāmi. Tas ir ļoti grūts uzdevums censties īstenot jaunās pilnvaras, ko piešo Lisabonas līgums. Un, manuprāt, padome uh, līdz šim nav bijusi pārāk pretim nākošajā ziņā. Paldies! Paldies, Anna! tiešām tā tas izskatās. Tagad Jārāns Fermas. Yes, like... Paldies priekšētāji. Nedaudz vēlos paplašināt uh, komentārus par procedūru. Ir ļoti svarīgi atrast uh, ceļu, kā virzīt procedūru uz priekšu, lai kaut kas notiktu. Citādāk radīsies problēmas ar laiku Es pastījos uz dokumentu, kur jūs minējāt, kas ir saņemts no Kipras prezidentūras par darba organizāciju otrajam eh, semestrim šī gadā, un ir vairākas lietas, pret ko mēs eh, vēlētos izteikties pret. Pirmkārt, viņi ierosina, ka cit, diskusijas citās uh, padomas grupās, tāda nevis vispārējo lietu grupā, nedrīkst apsteigt horizontālas diskusijas par DPS. Manuprāt, tas ir savā ziņā pretrunā tam, ko savos secinājumos minēja Eiropadomu, jo viņi teica, ka ir svarīgi, lai koplēmumu procedūra virzītos uz priekšu. Manuprāt, ir svarīgi arī mums teikt, ka ir jāpanāk konkrēti secinājumi ne tikai par DFS griestiem, bet arī par citiem jautājumiem. Mums ir jāspēj vest sarunas par šiem jautājumiem, tas ir ļoti būtiski. Tāpat uh, viņi uh, piedāvā, un mēs to nevaram to pieņemt, ka viņi organizēs paziņošanu un rezultātu paziņošanu katrā vispārējo lietu padomas ietvarā. Manuprāt, jāiet tālāk par vienkārši informēšanu un rezultātu paziņošanu un jāsāk runāt par pārunām, vai vismaz jāsagatavojas pārunām, mums ir jāiet tālāk. Nepietiek ar šādu vienpusēju mm, saziņu no padomas mums Un noslēgumā šajā dokumentā ir minēts, ka prezidentūra intensīvi strādās pie priekšlikumiem, kuru mēķis ir daļai vispārēji pieejas, nezinu, kas ir da, daļai vispārēji, manuprāt, tie ir savstarpēji pretrunīgi iedzieni, bet un vienlaicīgi būs neformāls dialogs ar Eiropas parlamentu par visiem uh, likumdošanas priekšlikumiem. Bet tas jau nav neformāls dialogs, tie ir koplēmuma uh, dokumenti un ir jāuzsver, ka ir ārkārtīgi būtiski sākt e, sarunas, nevajag vienkārši atsevišķi e, sanāksmēs runāties. Ir tiešām nepieciešams īstas pārunas mūsu starpā. Paldies! Merci, Göran, c'est tout à fait le... Paldies, Joran. Es arī tāpat uh, to pašu teiktu uh, Kipras prezidentūrai. Tagad vārds uh, Izabelai Durānai. Paldies, priekšsēdētā. Šis uh, tiešām ir ļoti sarežģīts un delikāts jautājums par pašu resursiem un saistību ar DFS. Es, uh, jā, uzskatu, ka šī uh, pieeja, ko iest ieņem Žans Luks de Āns, Anna Jensen un citi pēc iespējas ilgi saglabāt šo saikni starp DFS un pašu resursiem pat ja mēs zinām, kāda ir padoma, mēs gaidām komisijas priekšlikums par iespējamo pastiprināto sadarbību. Mēs šeit uh, esam uz tādas robežu šķirtnes. Es domāju, ka mums būtu jā, jā izstrādā procedūras tādas, lai mēs varētu, varētu izdarīt spiedienu tajās jautājumos, kur mums ir teikšana, kā starposmu ziņojums vai dalības noteikumi pārējos jomās. Mēs tikai varam nākt klajā ar paziņojumiem, kam ir uh, ierobežota ietekme. Es ceru, ka mēs paliksim vienoti šajā nostājā, lai atbalstītu komisijas priekšlikumus par katru cenu saglabāt saikni starp pašu resursiem un DFS. Uh, mums uh, pēc atvaļinājuma ir uzmanīgi jāseko katru nedēļu situācijas attīstībai un jauna, jaunumiem, kas varētu parādīties. Paldies, Izabela, Salvador. Mm. Jā, paldies. Es vēlējos uzdot jautājumu. Es piekrītu tam, ko kolēģi ir teikuši līdz šim, bet jā, jautājums ir par Kipras prezidentūras plāniem. Un, protams, pārunu vādītē šie koplēmumu pasākumi Un šeit prezidentūrai ir pilnīgi skaidrs plāns, un komisija ir gatava ar mums sadarboties, bet pašu resursi. Es izlasīju padomus secinājumu pēc 29. jūnijas sanāksmes, ko vēl mēs varam sagaidīt no Kīpras prezidentūras nākamo sešu mēnešu laikā. Vai jūs domājat, būs uh, kāds taustāms progress, vai arī tas, kas padomus secinājumos ierakstīts, arī būs uh, pēdējais punkts? attiecībā uz Kipras prezidentūras programmu. Vai būs kas vairāk, vai būs kādi dokumenti, ko pieņems padome, vai kādi ierosinājumi, lai komisija sagatavo konkrēts priekšlikums, vai arī mēs tikai runāsim par pastiprinātu sadarbību. Jā, par šo jautājumu, Salvador. Tie ir jautājumi, ko es esmu arī paredzējis uzdot Kipras prezidentūrai. Un attiecībā uz pašu resursiem šī situācija ir diezgan negaidīta. Eiropa padome eh, galoģi tikšanās reizē par to vispār nerunāja. Ekofinā par to runāja, bet uh, rezultāts bija tāds, ka pusdūcis, varbūt vairāk, nedaudz vairāk delegāciju teica, ka nevar piekrist finanšu darījumu nodokļa izveidei. Tas ir vienīgais uh, uh pašu resursu avots, par ko uh, ir bijušas diskusijas, bet vēl negaidītāk un, teiksim, pozitīvāk attieksmes uh, pret, salīdzinot ar parlamentu pozīciju, bija tāda, ka deviņas delegācijas, kuras varētu varbūt atbalstīt arī pārējās delegācijas, ka paziņoja, ka, lai kas notiktu, šajās valstīs ir paredzēts ieviest finanšu darījumu nodokli. Un līdz ar to tūlīt reaģēja arī Eiropas komisija, paziņojot, ka ja finanšu darījumu nodoklis uh, varētu tikt ieviests uh, padziļinātās sadarbības ietvaros saskaņā ar Lisabonas līgumu, ka tad Eiropas komisija ierosinās, lai šā nodokļa ieņēmumi tiktu uzskatīti par vismaz daļ, daļēji pašu resursiem. Tā tad ir šis ir jāizvērtē, protams, šis jautājums no politiskā un uh, juridiskā viedokļa, vai var veidot padziļinātos, sa, pastiprināto sadarbību attiecībā uz pašu resursiem, un vai var uzskatīt, ka resursi, kas ir jauns nodoklis daļ, daļā no Eiropas Savienības valstīm, bet kas netiek iekasēts kā Eiropas līmeņa nodoklis visās 27 dalību valstīs, vai šādu, šādus līdzekļus var uzskatīt par pašu resursiem vai nē? bet, nu, katrā gadījumā debatas jau turpināsies. Un zināmā mērā ir virzība bijusi uz priekšu pozitīva, uh, negaidīti pozitīva, bet, protams, šīs jautājums ir jāuzdod, un to mēs arī uzdosim Kipras prezidentūrai un arī komisijai, protams. Tīpaši tādēļ, ka norādīja mūsu divi referenti un arī Izabela Dirāna. Attiecībā uz jaunajiem pašu resursiem var iedomāties ne tikai finanšu darījumu nodokli. Komisija ierosina tam novirzīt vienu PVN procentu, un mēs jau esam norādījuši, ka ja nevaram rast apmierinošu vienošanos balstoties uz komisijas pašreizējiem priekšlikumiem, tad mēs uh, prasīsim eh, komisiju nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem, un mūsu attieksme nav mainījusies. Un tāpat attiecībā uz darba grafiku mēs eh, pieturamies pie pamat nostādnes, ka ja tiks saglabāt šis termiņš nākošā šā gada decembris, tad mēs piekritīsim, bet ja nebūs vienošanās par resursiem, tad nebūs vienošanās arī par par izdevumiem. Bet manī tā nedaudz uzjautrina tas, ka var izrādīties, ka šis resursu jautājums tiks apspriests Eiropadomas līmenī. Kas tad notiks? Jo, ja mēs uh, strādājam uh, finanšu ministru līmenī, viņi, protams, grib gūt uh, panākums uzvars visās frontēs, atskaitot dažu valstu politisko specifiku. Uh, bet tās valstis, kas iestājas par finanšu darījumu nodokļa ieviešanu, šo valstu finanšu ministru mērķis ir pirmkārt iesaldēt vai pat samazināt viņu šo valstu ieguldījumu Eiropas Savienības finansējumā, un otrām kārtām paņemt visu resursu apjomu, ko ienesīs jaunais nodoklis finanšu eh, darījumu darījumiem un izmantot tikai nacionālā līmenī visus, visus šā, šos līdzekļus, jo, protams, valstīm ir jāsamazina budžeta deficīts. Un šīs valstis cer, un Francijā jau ir tāda formula izveidota, ka ja kāds grib uh, dabūt visu vienlaicīgi, uh, nevar uh, nopirkt sviestu, uh, saglabāt naudu, kas bija paredzēta sviesta pirkšanai, un vēl, lai sviesta pārdevējums uzsmaida. Ir jāizvēlās, nevar šīs trīs lietas dabūt vienlaicīgi. Tātad, jā. Ja gal, gal, gala risinājums būtu, kā to parlaments ir teicis no paša sākuma, un to katreiz mēs to atkārtojam. Gan oficiāli, gan neoficiāli, runājot privāti un publiski, rakstiski mutvārdos, jaunie pašu resursi ir jānovirza uz dalību valstu iemakšu samazināšanu Tas līdz ar to garantēs valstīm, ka šie pašu resursi pilnībā, pilnībā tagad eh, palīdzēs eh, atvieglot spiedienu uz dalību valstu budžetiem attiecībā uz Eiropas politikas īstenošanu bet budžeta ministri nevar jau būt ieguvēji abās jomās. Valstis var gūt uzvaru vienā jautājumā. Un šo lietu, ko gandrīz vai ģenētiskā līmenī e, šie finanšu ministri nevar saprast. Nu, viņi ir ministri un viss. Un, un es arī, kad biju ministrs atbildīgs par budžetu, es to nevarēju saprast. Un, kad es sāku strādāt parlamentā, tad man notika ģenētiskā mutācija, un es pēkšņi visu sapratu. Bet, ja mēs izvirzām tālajošus mērķus, atbalstīt ekonomikas izaugsmi, atgūt Eiropas ekonomikas konkurētspēju saskaņā ar programmu Eiropa 2020, un ja mēs vēlamies uh, veikt ietaupījums dalību valstu budžetos, ir pilnīgi skaidrs, ka vienīgais risinājums, kā aprēķināt riņķa kvadratūru, ir rast jaunus resursus, kas ieplūdīs tiešā veidā Eiropas Savienības budžetā, lai e, īstenot Eiropas politiku, lai varētu panākt kritisko masu, e, efektivitātes panākšanai, un līdz ar to arī samazināsies sloks nacionālajiem budžetiem iemaksām Eiropas uh, budžetā. Mēs vēl nesam uh, ja, uzsākuši šāda veida sarunas, un šādu domāšanas velts nav iedibināts, bet jāsaka, ka Dānijas prezidentūra tomēr ir principā atzinusi, ka var runāt par šādu nodokli, un uh, Dānijas prezidentūras veikums ir mums palīdzējis pavirzīties uz priekšu šajā sarunu sadaļā, kas ir ļoti sarežģīta un kurā mums būs visgrūtāk vēst sarunas. Līdz ar to, kolēģi, es domāju, ka līdz ar to mēs varētu pabeigt šā punkta izskatīšanu par daudzgadu finanšu schēmu jo mums vēl ir daudz citu jautājumu šodien darbu kārtībā. Vēlāk mēs varēsim atgriezties ar koordinatoriem un, un mūsu komitejas sēdē septembrī pie šiem jautājumiem, jo tad mums arī būs skaidrāk redzams, kā mēs sadarbojamies ar Kipras prezidentūru un arī, eh, kas notiek īsti padomē attiecībā uz darba grafiku. Tagad ierosinu pāriet pie trim ziņojumiem, ko bija, ir sagatavojis Karls Haglunds, un tagad tos ir uh, pārņēmis viņa, mm, teiksim, pēctecis Todvaldu kungs par, par pētniecība, par pētniecību un inovāciju jo šie trīs punkti ir cieši savstarpēji saistīti. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ārkārtīgi priecīgs turpināt darbu, ko sācis mans priekštecis. Es nevarēšu darīt eh, to tik jauki un tik šarmants. Nevarēšu atkārtot arī mūsu komitejas priekšsēdētāju šarmanto stilu, tomēr es centīšos uh, un darīšu, ko varēšu. Un kā jau priekšsēdētājs teica, es izteikšos arī īsi, bet šie trīs jautājumi ļoti um, intensīvi, ļoti cieši saistīti kopā, un es izskaidrošu visus trīs punktus vienā piegājienā. Vispirms es gribētu pateikties komisijai par lielisko priekšlikumu Tas atspūgļo arī Eiropas parlamentu iepriekš pauksto pozīciju. Tas ir finansējuma palielināšana, noteikumu sam, samazināšana, inovācija, arī veicināt dalībvalsts investēt vairāk pētniecībā un attīstībā, arī slēgt visas tukšās vietas. Runājot par apārsni 2020, man ir trīs galvenie ierosinājumi. Tad, tad runāt par eh, ekscelences un saskaņas eh, nodrošināšanu. Jābūt ir ekscelencei, tam ir jābūt vadošajam principam, dominējošam. Izcilība tātad šajā jomā, pētniecības jomā. Mums ir jādomā arī par eh, ekscelences izcilības klasifikāciju. Es dzirdu no universitātēm, ka maksimālais citpārs, ko var saņemt universitātē, ir desmit. Uh, un tāpēc grūti saprast, kas ir izcils un kas ir mazāk izcils, te vajadzētu precizēt tālāk. Arī jāizdara tā, lai nekohēzijas valsts netiktu mm, izņemts no iespējas saņemt atbalstu. Mums ir jāizmanto eksistējušie finanšu instrumenti, zinātnes pēdniecības, jo e, arī Eiropas investīcija bankas e, nauda būtu jāizmanto, jāieliek tajā pašā aploksne. Investīcija bankai ir vai tehnoloģija institūtam, EIT, ir jādod arī attiecīgs atbalsts, jo e, tad, tad nevajadzētu rādīt, ka mēs neusticamies Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtam. Mums ir jādara kaut kas, lai veicinātu, lai atbalstītu viņu darbību. Vēl es gribētu atbalstīt vienkāršošanas nozīmi. Ehm, vajadzētu samazināt administratīvās izmaksas, mazo vidējo status, uzņēmumu mm, statusu vajadzētu stiprināt un arī tirgus izkropļiem gadījumus vajadzētu mazināt. Mm, par dalību atkal šeit izcilība mm, pirmajā 13. grozījumā ir izcēlta bet ir nepieciešams nodrošināt elastīgumu attiecībā uz finansējumu, jābūt arī tiešai saskarē ar tirgus vajadzībām, tad zinātne un inovācija. Finansējuma procedūra vienkāršošana ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, jo ļoti bieži mēs dzirdam apvainojums, ka nav liels efektivitātes, atkal izcilība 4, 8, 13 un citos grozījumos atkal ir um, ekscelence. 9, 10 ir par finansējumu piešķiršanas vienkāršošanu tieši noteikumu ziņā. Tālāk vēl ir kādi grozījumi, kur uh, ir paredzēts precīzāk darboties ar izmaksu jautājumu. Tad uh, arī jaunās paudzes efektīvie reaktori, kas figurē priekš grozījumos, tas ir pretrunīgs jautājums. Un šeit mums ir bijuši dažādi viedokļi, un to tīpaši te jānosauc ir Vācijas attieksme. Bet termiņš nākam pirmdien ir grozījumiem. Es gaidu jūsu komentārus. Uh, Es gaidu arī jūsu ieguldījumu. Protams, man būs vajadzīgs ilgāks laiks nekā parasti laiks, kas tiek dots un kas ir vajadzīgs. Un, ja ir kaut kāda trūkuma šajā darbā, tad mans priekšstats nekādā veidā nav vainīgs pie tā, tad tas būs mm, tikai mana kļūda, bet es centīšos darīt visu, ko varu. Paldies! Jūs esat tik pieticīgs, jums, jums ir tik ekscelenta mm, prezentācija un arī darbs ir padarīts lieliski. Jums ir taisnība, kad jūs uzsverat, mm, ka ir nepieciešams padarīt šo procedūru vienkāršāku. Un kas varētu šeit palīdzēt? Vai vajadzētu atrast eh, tā kā saskanību starp eh, finanšu regulējuma reformu. Šeit ir gaidāmas garas sarunas, te ir eh, trim institūcijām jāvienojas, mūsu kolēģie Gresle arī šeit strādā. Bet mums ir jāstrādā ar šo dažādu pētniecības un pamatrojumu finansējumu jautājumu. Farmakungs Paldies, man ir vairāki lūgumi. Paldies mūsu jaunajam komitejas loceklim par lielisko prezentāciju. E, vispirms man ir jautājums priekšsēdētājiem, pēc tam sekretariātam. Mūsu cilvēkiem ir problēmas ar grozījumu termiņu. Es saprotu, ka mūsu jaunais deputāts ir tikko sācis strādāt ar šo dasjē, vai ir iespējams pagarināt šo termiņu iesniegšanai grozījumiem, varbūt nevis pirmdien, bet otrdien tas būtu ļoti labi, padomājiet par šādu iespēju, vai ir iespējams grozījumu iesniegšanas termiņu pagarināt. Par saturu man ir vairāki vēstījumi, pārsvarā tiec uz sekretariātu, mazāk uz referentu, cik es zinu tad ir ITER, uh, specifiski juridiskā bāze attiecībā uz ITER, bet kā to ietver šajā paketē, vai mums budžeta komitejā vajadzēs uh, sniegt arī juridisku atzinumu par ITER programmu? Interesanti būtu zināt, uh, kā mums ir šī saskanība, satņotība ar ITER programmu. Un vēl 16. grozījums ir ar zināmām problēmām. Mēs neesam pārliecināti, ka tas ir vislabākais, vispareizākais veids, kā atsaukties vai dot norādi uz iter, tad vēl ir norādes apsvērumos numur 67 uz Eirotomu. Tur mēs e, ļoti precīzi atsaucamies atkal uz iter programmu. Mēs gribētu par iter precizēt šo situāciju. Tad es gribētu nodot kaut ko no Hercogas kundas, kas ir ēnu referente. Viņa eh, šobrīd pēta kodola drošību reālā pasaulē. Viņa ir delegācijas sastāvā Lietuvā, Ignalīns mm, rajonā. Eh, viņa šeit nevar tāpēc piedalīties, bet viņa jau man teica, ka iesniegs vairākus grozījumus, un daļa no tiem būs saistīti ar, eh, ar mm, izcilības jautājumu, par ko runāja arī referents Es pilnībā piekrītu, ja mums nebūtu izcilības, tad tas nekam nedara Eiropas pētniecībai nepieciešama izcilība, bet ir nepieciešams nodrošināt saiknis ar ekscelenci. Uh, un kohēziju, lai būtu tā kā kāpnes, kas noved līdz tam, jo Eiropā mēs neesam panākuši vēl šo līmeni, neraugoties uz Oksfordām un Sorbonām, bet tātad ir nepieciešams nodrošināt kaut kādu pārēju, un par to viņi arī iesniegs grozījums. Uh, Un izcilībai ir jābūt ne tikai pērniecības jomā, bet arī inovāciju jomā, un tāpēc Hercogs kundze ļoti grib izvērst sārunu par finanšu instrumentu izmantošanu, tas arī šajos eh, ziņojumos. Bet atkal šis kohēzijas jautājums saikne ar izcilību, kā uzlabot šo izcilību, kā nodot izcilību uz Eiropas rajoniem, kas nav tik attīstīti, tas ir svarīgs jautājums referente arī atbalstīs finansējumu palielinājumu visā pētniecības inovāciju jomā vairāk salīdzinot ar septīto pamatprogrammu. Un par vienkāršošanu viņi nāks ar specifiskiem grozījumiem attiecībā uz personāla izmaksām, jo arī šai ziņā ir nepieciešams vienkāršot noteikumus vēlēnu referente grib iesniegt grozījumus, kas vērsti uz smadzeņu potenciālā izplošanas novēršanu, jo te ir īpaši apstākļi noteiktās Eiropas daļās. Grib veidot vienot tirgus koncepciju pētniekiem lai šeit nebūtu šī potenciāla aizplūšana no nabadzīgākajiem rajoniem uz bagāt, Tā ka, ja vajadzētu šo smadzeņu cirkulāciju atbalstīt eh, Hercogs kundzes prātu un nevis aizplūšanu. Vēl viņai būs grozījumi par MVU piedalīšanos. Tad var teikt, ka būs vesela rinda grozījumu mūsu grupas vārdā, tos virzīs Edīta Hercoga. Es vienkārši iepazīstināju jūs ar galvenajām idejām. Paldies! Paldies, Gauran! Tad jautājums, ko jūs uzdevāt no sākuma Eh, par šiem termiņiem grozījuma iesniegšanai. Mēs varētu pagarināt par vienu dienu. Tātad 17. datums, tagad pusdienas laiks, 16. vietā, tagad 17. 12.00. Vairāk mēs nevaram, jo pēc tam nebūs personāla, eh, un jūs varētu vēl iegūt līdz ar to 24 stundas. E, teksts jau kādu laiku atpakaļ ir izplatīts visiem. Un no otras puses e, mums vajadzētu arī pārbaudīt šo juridisko bāzi attiecībā uz ITER. Vai ir konkrēta juridiskā bāze, kas jau ir, tiek īstenota, un tad, protams, mēs esam gatavi arī dot savu viedokli šajā ciņā tāpat kā citos gadījumos. Monika Olmaira tagad runās. Lieber Vorsitzender, Ähm, ich darf zunächst einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Dankeschön. Paldies, kolēģi. Vispirms vēlos pateikties mūsu kolēģim Nilsam Torvaldam. Protams, viņš ir neapskaužamā situācijā. Viņam atkal ir uh, jāizskata viss šis apjoms dažu dienu laikā Eh, tas tiešām nav viegls uzdevums, jo komisija eh, šeit ir runa par dalību, eh, dalības noteikumiem attiecībā uz apvārsni 2020 un par Eiratom. Ja mēs runājam par izcilību, tad nedrīkstam atkāpties un tādēļ atbalstu referentu. Tālāk par uh, infrastruktūras, valst, eh, infrastruktūras projektiem nekohēzijas valstīs un arī jautājums par EIT. Es eh, ceru, ka jūs atceraties, kad mēs runājam par EIT, tad vienmēr eh, šeit Darbs notika vairākos posmos. Mani priekšlikumi būtu šādi. Vēl viens svarīgs jautājums manā izpratnē ir tāds, ka mums jālaugās uz šiem jautājumiem no budžeta komitejas, nevis itra komitejas perspektīvas. Un uh, mums ir jādomā par Eiropas pienoto vērtību projektos, ko mēs finansējam. Mēs nevēlamies tikai aizstāt dalību valstu resursus, jo tas nedos nekādu pievienoto vērtību šiem projektiem. Tātad mēs uzskatām, ka izcilība ir svarīgs projekts. Otrakārt, visas politiskās grupas atbalsta viedokli, ka maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāatvieglo uh, piekļuve šādiem projektiem. Ja mazie vidējie uzņēmumi nesadarbojas ar lieliem uzņēmumiem, tad praktiski viņi nevar iesaistīties šādās programmās un projektos. Un ja mēs domājam par subsīdijām, tad ir jābūt uh, juridiskai noteiktībai par to, kā šie maksājumi tiek izdarīti un kādi aprēķini tiek veikti. Ja mēs nonākam tiesas priekšā, tad dažkārt ir tā, ka nesam panākuši vienošanos par to, kas un kam ir jāfinansē. Un tādēļ, ja ir noteikumi, tad ir skaidri jāprecizē, kas ir jāfinansē un kas nav, jo pretējā gadījumā lieta dažkārt nonāk tiesā. Uh, attiecībā uz ITER šeit ir jānodala apvārsnes 2020 un pētniecības programma un ITER paša budžets, jo šīs diskusijas vēl turpināsies. Es uzskatu, ka ITER ir jāfinansē neatkarīgi, nevis pētniecības programmas ietvaros. Mēs vēlamies uh, stiprināt Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju un veicināt, lai uzņēmuma ražotnes izveidotu Eiropā. Un vēl pēdējais jautājums, par ko es gribēju runāt, ir birokrātijas mazināšana. Mums ir nepieciešami skaidri formulēti noteikumi, nevis kaut kādi bezgalīga birokrātiskā sloga palielināšana, jo dažkārt eh, projektos ir milzīgs birokrātija. Izabela Dirāna. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tāpat kā citi kolēģi, mēs atbalstām priekšlikumu, ievērojam palielināt finansējumu programmām eh, kategorijā 1A. Tā ir tiešām patiesa mm, pievienotā vērtība. Mēs neesam pārāk lieli entuziasti attiecībā uz Eiratom, bet savukārt uzskatām, ka mazie vidējie uzņēmumi būtu aktīvāk jāiesaista gan pašās programmās, gan arī jāizmanto sviras efekts, ko šīs programmas varētu radīt MVU darbībai. Tāpat ir jādomā par projektu ilgtspējību. Šeit ir runa par lielām summām, un tādēļ jāizvēlas tādas tēmas, kas tiešām dotu taustāmu ieguldījumu mūsu ekonomikas attīstībai. Paldies, tad Dārts Salvadoram. Sí, quiero expresar la. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlos paust cēnu referents viedokli. Attiecībā uz IT, EIT ir pāris viedokļu mūsu ēna referentei, kuru pati šobrīd ir ASV e un tādēļ nevarēja piedalīties nolasīšanas. Runājot par apārsni 2020, mēs piekrītam, ka ir jāpalielina nākamo septiņu gadu laikā budžeta piešķīrums. Līdz ar to EIT varēs piesaistīt privātās nozares finanses un veicinot inovācijas un veiksveiz Eiropas Savienībā. Otkārt ir jārīkojas, lai palielinātu EIT iegūmus no ieguldījumiem. Karvaļo kundze uzskata, ka jāpalielina ilgspējīgo jauno uzņēmumu skaits un absolventu skaits. Treškārt, izcilība, tas būs galvenais virzītājs spēks EIT, paplašinot sadarbību, lai nodrošinātu izcilību visā Eiropā, to starp arī iekļaujot jēdzienu kāpnes uz izcilību. Ceturtkārt ir svarīgi nodrošināt vienkāršošanas pasākumu īstenošanu un noslēgumā EIT ir jābūt pēc iespējas sasaistītākam ar uh, struktūrāliem fondiem. Paldies! Très bien. Merci beaucoup. Ļoti labi, liels paldies, godātie kolēģi, es ierosinu. A, referents vēlas tam arī kaut ko teikt, nu tad ļoti īsi, jā, lūdzu. Jā, pāris vārdos. Liels paldies visiem, kas izteicās, jo, manuprāt, visi koment komentāri bija ļoti saprotoši attiecībā uz to, cik liels ir šis darbs. Un es domāju, ka mēs varēsim ļoti labi turpmākajā darbā sastrādāties un katrā ziņā no šī procesa arī daudz gūsim. Paldies! Paldies, referent kungs! Es atgādinu, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. nevis 16. jūlijas pulksten 12. Un esam paredzējuši atzinumus apstiprināt 6 septembrī un tad itrē oktobrī vai novembrī šie jautājumi tikt izskatīti un līdz gada beigām plenārs sēdē. Mums vēl ir palikušas pāris minūtes un līdz ar to varam dot vārdu Desuzas kundzei par 20. punktu. Viņa mums varētu trīs minūtēs uh, tādos vispārīgos vilcienos pastāstīt par savu ziņojumu. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Jūs visi noteikti zinat, ka šo uh, ziņojumu sagatavoja mūsu kolēģis Miglas Portas, kurš diemžēl jau devās mūžībā nesen. Es domāju, ka šeit ir labs kopsavilkums par to, kas ir iekļauts šajā uh, ziņojumā, un pāris lietas, ko vēlos minēt. Ir dalība valstis, kas vēlās atteikties no Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda, un dažas no šīm dalību valstīm ir tās, kas eh, pieņem šo fondu, un tām ir bieži vien eh, spēcīga rūpniecība. Un šis ir eh, ļoti būtisks fonds krīzes apstākļos, un rītdien mēs balsosim par lēmumiem attiecībā uz Spāniju un Dāniju, jo šajās valstīs konkrētās nozarēs ir ārkārtas situācija šis fonds eh, ir ar ļoti mazu ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu, bet jebkurā gadījumā tas ir fonds, kas lielā, daudzos gadījumos var mums ļoti palīdzēt. Tāpat eh, svarīgi atcerēties, ka mēs ar šo fondu risinām problēmas, kas ir eh, darbiniekiem ar īstermiņu kontraktiem, kas ir zaudējuši savu darbu. Uh, un attiecībā uz lauksaimniecību ir īpaši sarežģījumi, par kuriem jārunā lauksaimniecības komitejā, kur ir attiecīgie eksperti. Bet šis atzinums koncentrēs uz to, ka lauksaimniecības nozara tiek izslēgta no šīs regulējuma aptvēruma. Un īsumā par konkrēto fonda regulējumu trauslumu manuprāt, piekļuve fondam joprojām ir pārāk maza, jo ir konkrēti tiesīgumu kritēriji, kas eh, nozīmē, ka dažām nozarēm šis fonds nav pārāk eh, pieejams. Piemēram, Kipra kopš 2007. gada nav izmantojis šo fondu. Manuprāt, ir jāsamazina eh, pieejas slieksnis šim fondam no 500 darbiniekiem līdz 300 darbiniekiem MVU, lai būtu tiesības izmantot šī fonda līdzekļus. Un tad daudzās valstīs, kurās ir mazi un vidēji uzņēmumi, būtu iespēja izmantot šī fonda līdzekļus. Arī fonda īstenošana ir uh, norisējusi pārāk lēni. Reizēm ir pat 18 uh, līdz uh, 24 mēneši jāgaina, līdz ir saņemta atbilde. Un tā kā tam ir ietekme uz budžetu, tad budžeta komisija ir par šo jautājumu jārunā. Nav konkrēti piešķīrumu šim fondam, mūsuprāt, tādam vajadzētu būt pēdējo trīs gadu laikā. Fondam ir piešķirti vairāki tūkstoši, bet ir jābūt palielinājumam, lai būtu pieejami līdzekļi, kurus piešķirt a, apstiprinātiem iesniegumiem. Lai, un, tik tālu par a, trūkumiem, kas mūsuprāt pastāv šim fondam. Tāpat uh, uzskata, ka šim fondam ir ļoti daudz priekšrocību. Tas ļauj risināt ārkārtas situācijas, ļoti sarežģītas situācijas, un tas ir arī instruments, kas ir ļoti elastīgs. Tas ļauj izmantot risinājumus, kas ir pielāgoti katram atsevišķiem gadījumam, piemēram, darbiniekiem, kas ir nonākuši sarežģītā situācijā. Es uzskatu, ka šī fonda priekšrocības ir krietni spēcīgākas par tā trūkumiem un tādēļ es nevaru piekrist tām valstīm, kas vēlas no šī fonda atteikties. Un eh, noslēgumā joprojām ir termiņš eh, grozījumiem 17. jūlijas, tādēļ par eh, grozījumiem pagaidām vēl neko nevaram pateikt, bet es un mana grupa ir gatava runāt par iespējamiem grozījumiem ar citiem deputātiem un citām grupām un runāt par iespējamiem kompromisiem līdz 17. jūlijam. Un vēlējos vēlos atgādināt, ka šī fonda darbība jāturpina, jo tas ir svarīgs krīzes apstākļos. Liels paldies, referents kundz. Vairāki kolēģi ir lūguši vārdu, skaitā Darden kungs, bet diemžēl mums ir uh, jābeidz uh, rīta sēde, jo ir 12.30. Atkārtošu, kā to teica Sūzas kundze, grozījuma iesniegšana tā, šanas termiņš, tāpat kā iepriekšējiem ziņojumiem, ir 17. jūlijas 12. Balsojums 6. septembrī. Uh, oktobrī paredzēts balsojums uh, nodarbinātības komitejā un pēc tam uh, tiks šis jautājums izskatīts plenārs sēdē. Es aicinu visus, kam kaut kas bija sakāms un apspriežams, to darīt divpusējā kārtā ar referenti, lai viņa ņemtu vērā šos ierosinājumus. Līdz ar to sēde ir slēgta. Atgādinu koordinatoriem, ka mēs tiekamies šai zālē pulksten 14. un komitejas sēde atsāksies 15. un mēs pievērsīsimies aģentūru jautājumam, ko apspriedīsim līdz pat 16. Līdz ar to sēde slēgta.